būtiski veicinājis tirgu pārveidot, lai tiktu lietotas vairāk eh, energoefektīvas ierīces. Mēs redzam, ka lielākā daļa produktu tagad ir ar A marķējumu vai pat labākas, un tāpēc tagad mums ir jāpārklasificē un eh, jāuzstāda augstākas prasības A klasei lai tur būtu tikai labākie produkti. Mums vajadzētu paturēt prātā arī to, ka energo marķējums ir ļoti svarīgs saziņas instruments starp patērētāju un mazumtirgotājiem, jo šobrīd eh, A eh, ma marķējuma šo te ziņojumu saprot visas iesaistītās puses, un tas ir ļoti labs izējas punkts, eh, lai mazumtirgotāji varētu paskaidrot, kādas ir priekšrocības šīm te iekārtām. Uh, Šis marķējums ir viegli salīdzināms, viegli saprotams uh, patērētājiem. Tātad mēs esam nedaudz nobažījušies par to, uh, ka nākotnē sarunas e, veiklā var būt ļoti mulsinošas, ja mēs vadāmies pēc komisijas priekšlikuma, jo tas nozīmē, ka atšķirīgiem produktiem būtu atšķirīgas marķējums. Un, ja patērētājs saka, es meklēju jaunu veļas mašīnu, jaunu leduskapi un uh, trauku mazgājamo mašīnu, un tad uh, veikalnieks teiks, uh, tad. Uh, Jūs varētu izvēlēties A40, eh, A, A leduskapi, A-40 eh, eh, leduskapu un tā tālāk. Tātad patērētājam vairs nav skaidrs, kas viņam jāmeklē. Jo tad, kad, kad viņš iet uz šo te nodaļu, kur ir izvietot visi šie um, leduskapju un veļas mašīnas, viņš vairs nezina, kas viņam jāmeklē. Uh, Tāpēc uh, uh, viņš jutīsies veikalā kā labirintā, jo viņš nesapratīs vairs, kas ir kas. Tas ir uh, mūs uh, satraucis, jo mēs visi uzskatām, ka ir jāpalielina pieprasījums energoefektīviem produktiem un arī ražotājiem ir jāgūst atpakaļ savas investīcijas. Un ja šis marķējums neidentificēs vislabākos produktus, tad tas nenotiks. Bieži tiek teikts, ka A līdz G ir pārējais periods, un tas būtu ļoti skaidrojams patērētājiem. Bet es gribētu uzsvērt, ka arī šis te e, bezgalīgais marķējums uz augšu arī neko neatrisinās, jo tad nevarēs saprast, kuras marķējums ir uh, attiecināms uz kuru produktu. Produktiem un firmas zīmēm būtu atšķirīgi marķējumi, un tie nebūtu salīdzināmi. Jau bieži tiks apspriests arī tas, vai vajag vairāk kā septiņas klases energo marķējumam, jo dažas iesaistītās puses piedāvāja pievienot eh, vairāk klases virs šīm septiņām klasēm, kas jau ir. Un tomēr vairākumam produktu mums nav vajadzīgs vairāk kā septiņas klases, jo ja mēs uh, E, ņemam vērā, ka ekodizains uh, eliminēs e, šos vājos produktus no tirgus, tad šīs uh, lejējās klases patik, paliktu uh, tukšas, un līdz ar to varētu pārvietot, pārmainīt, mainīt tātad šos, šīs prasības katrai klasē. Mēs jau pirms tam esam dzirdējuši vairākas reizes, uh, kā atrisināt šo jautājumu ar pārējais periodu un vai patērētāji to saprastu. Šobrīd mēs nevaram daudz teikt par komisijas pētījumu rezultātiem, jo mēs neesam vēl redzējuši šo te jautājumu atbilžu kopumu. Bet eh, šīs komisijas pētījums neapstiprina to, kas ir pētīts pirms tam, piemēram, Austrālijā arī ir veikts līdzīgs uh, Eh, pētījums, viņiem bija jāpārskata eh, šī marķēšanas sistēma, un viņi konstatēja, ka bija ļoti viegli paskaidrot patērētājiem, ka ir jāpārveido šis marķējums, un patērētāji arī saprat šo marķējumu sistēmu. Vēl ir viens pētījums, eh, ka, ja tiek pievienots datums uz marķējumu, tad patērētāji to saprot. Uh, Tātad mūsu ieteikums būtu saglabāt A līdz G marķējumu un labajā augšējā stūrī norādīt marķējumu derīgumu termiņu, lai patērētājiem būtu skaidrs, kurā gadā kurš energo marķējums ir spēkā. Kā Bodimātas kundze jau pirms tam minēja, viņa minēja Sant Galenas uh, pētījumu par A-20% marķējumu, salīdzinājumā ar A līdz G, tad man interesanti likās tas, ka patērētāji ir gatavi investēt, tātad maksāt augstāku cēnu par eh, labāku, um, labāk marķētu mm, iekārtu, ja ir A līdz G marķējums. Un, eh, piemēram, patērētāji neredzēja atšķirības starp A-20 un A-40 klasi. Uh, Un atgriežoties pie Austrālijas pētījuma, patērētāji uh, Austrālijā uh, deva priekšroku tam, ka tiek pārskatīts šis marķējums un nevis tiek pievienots jaunas klases augšā, jo tad viņi nevarēja ātri izvēlēties. Mēs uh, saprotam, ka patērētāji bieži vien tikai dažas sekundes paskatās uz uh, marķējumu un tad uh, pieņem lēmumu. Un jo vieglāk būs izprotams šis marķējums, jo uh, labāku efektu tas dos. So, um, I think we also Es domāju, ka mēs visi arī esam vienisprāts, ka ir vajadzīgs ātrs uh, risinājums tagadējā iestigušajā situācijā, jo mums ir jātīst jauna pasākuma attiecībā uz ekodizainu un ir jāgūst progress, un tāpēc mēs tiešām Uh, novērtētu, ja tiktu pieņemts lēmums par marķējumu veidu. Kādreiz bija dota priekšroka A līdz G marķējumam, un mēs to arī atbalstām, un mēs uh, dotu priekšroku arī, lai sistēma tiktu minēta ietver direktīvā. Uh, jo īpaši tagad, kad eh, A-20 eh, leduskapju lēmums tika pieņemts eh, maijā, mums ir jānodrošina arī tas, lai nebūtu atšķirīgi marķējumi tirgū. Līdz ar to mums tiešām patiktu, ja la A līdz G marķējums būtu izmantots visām produktu grupām. Esmu gatavs atbildēt, gatava atbildēt uz jautājumu, un arī mana kolēģe, kas uh, sēž pa kreisi no padomātas kundzes, arī var atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Dank, Frau Paldies, Māras kundze, par arī šo skaidro pozīciju. Jūs jau jūtat, ka šeit mums ir dažādi vērtējumi un ir arī vēl trešais viesis ielūgts Ērika Hupes kundze, Hupe Hop vai Hop, nezinu, kā to izrunāt. Jums vārds. Esiet sūk. Uh, good morning, and um, Labrīt! Paldies Podimatas kundzei un ITRE komiteja par iespēju uzstāties šodien Vīdes NVO vārdā. Mani sauc Ērika Hulpa, es strādāju klimata grupā, kas apvieno 360 vēl vairāk NVO pasaulē, kur cīnās pret klimata pārmaiņām. Un es arī pārstāvējuši savus kolēģus eh, Ado eh, VVF, eh, Angelu Makjārī un vēl citu organizāciju pārstāvis. Es gribētu sacīt, ka visi ekonomiskie, sociālie un vides mērķi ir ļoti nozīmīgi. Šeit ir nepieciešams daudz inovāciju un enerģijas. Marķējums ir viens no rīkiem, kā mēs varam uh, E, šos jautājumus risināt. Mums ir jāveido pārskata monitorēšanas sistēma un gadu, ik pa trīs gadu pārskatīšanas sistēma, lai mēs varētu redzēt, vai tik tiešām mēs e, tirgu esam piedāvājuši visefektīvākos produktus. E, vides NVO mēs atbalstām gan parlamentu, gan patērētāju organizāciju viedokļus, kā slēgta skala A līdz G ar trīs gadu atjaunojumu ir viss loģiskākais veids, un kā jau citi sacīja, šo viedokli ir atbalstījuši arī iepriekšējie pētījumi. Komisijas pētījums parāda ko citu, un es pie tā nonākšu pēc brīža, taču iesākumā es gribētu uzsvērt, ka viena no priekšrocībām āgā schēmai ir tāda, ka Tā e, šajā gadījumā tā ir sistēma, kurā pat e, sliktas kvalitātes izstrādājums var tikt klasificēts, e, klasificēts kā A klases ap, aparāts, nav visveiksmīgākā. Un arī mm, mm, rūpniecībai nepatīk šāda, šādas opcijas, tāpat ir jāapzinās eh, un jārisina jautājums, vai tas nevarētu novest pie darba vietu zūdumu rūpnīcas liekšanas. Taču katrā ziņā tagad es gribētu pievērsties eh, komisijas eh, Eh, aptaujājis. Kā jau mēs iepriekš aptaujā redzējām pārējais starp diviem marķējumiem, nav tik vienkārši, un tas ir skaidrs eh, visos gadījumos, eh, izvēloties divus marķē, divu veidu marķējumus, jaunu veidu marķējumu, tad izpratni par to nesasniedza pat 50%. Tomēr mēs gribētu strādāt ar visām interesētiem pusēm, lai atrastu vislabāko risinājumu. Tajā pašā laikā jānorāda, ka pārejas periodā netika visai labi saprasts neviens marķējums, un slēgtais A līdz G formāts bija vissliktāk saprastais. Un ja mēs tagad palūkosimies eh, attēlā atkal, tad mums ir jāapzinās, cik tas ir eh, tālu no visiem pāriem datiem. Un NVO arī apsprieda veidu, kā būtu vislabāk veikt šo aptauju, un iespējams, ka validēšanas periods būtu, e, būtu tekstuāli jānorāda uz šī mārķējuma. Jūs arī pamanījāt, ka pārejas eh, E, periodā tiek piedāvāta A2 e, plus kategorija, kas ir ļoti reta. Un es gribētu arī norādīt, kā e, šeit mēs testējam arī citas, citas opcijas. Un Brezēkungs eh, fokusējās uz eh, pārejas eh, periodiem ar vairākiem marķējumu veidiem. Pārejas periods vienmēr būs vairāk mēnešu garumā ar marķējumu, marķējumu derīgumu trīs gadi, un kā Vargonikungs norāda, tas nozīmē, ka ļoti bieži daudz un svarīgāk nekā pārejas periods ir izveidotā marķējuma eh, saprašana. AG slēgta tipa marķējums eh, tiek labi saprasts un labāk nekā A-20% marķējums. Un secinājums ir tāds, ka kurš bija, ka evidence that was used against the A to G label is the question of the label's... Eh, šobrīd mums ir vēl jārisina jautājums par eh, marķējumu popularitāti. No eh, klastītā es varētu saprast, saprast, ka tika uzdots jautājums patērētājiem, kuru tad viņi gribētu labāk marķējumu, nevis kuru viņi gribētu labāk produktu. Un tāpat arī bija salīdzinājums starp A, A-40 vai A eh, plus plus produkts, un, protams, ka jo vairāk klasifikācija un skaistāk tā izskatās, jo viss kļūst aiz, aizraujošāks eh, kļūst, bet vai tas ir vislabākais veids, eh, kā organizēt tirgu? Un tagad es nonāku līdz pēdējiem jautājumam. Šeit mēs netestējām vidas draudzīgumu, eh, runājot par A vai A mīnus 20. Un, ja es vēlos nopirkt eh, leduskapi, kas ir marķēts kā C slēgtā, Eh, slēgtā sistēmā es, varu, es zinu, ka es varu nopirkt eh, divas kategorijas labāk leduskapu. Savukārt A eh, vai A-20 es nezinu, cik vēl man labākas kategorijas ir palikušas. Un es domāju, ka nopirkt, ka ir jānosūt saprotams vēstījums patērētēm. Iegādājieties A-klases produktu ir saprotams, taču iegādājieties divas kategorijas zemāku produktu ir tomēr jau grūti grūtāk saprotams. Tāpēc mēs atkal gribētu uzdot lūgt komisijai testēt šo jautājumu. Tagad eh, reaģējot uz komisijas pētījumu, eh, tas ir tas, ko mēs esam paveikuši, un mēs gribētu lūgt parlamentāriešus pārskatīt šos jautājumus, un mums ir nepieciešams vērtējums par izvēlēto schēmu. Tāpat vēl viens gal, galīgais punkts, kas ir ļoti svarīgs manā runā, ir tāda, ka mums ir jādomā par ekodizaina pasākumiem, kas ir ļoti nozīmīgi, kad energo marķējums ir veicams, tad mums ir jāmēģina atbrīvoties no vissliktākās kvalitātes produktiem, un šie ekodizaina jautājumi ir jālemj paralēli, un tāpēc tā kā balku, balsojumi par ekodizainu ir atlikti līdz tiek atrisināts jautājums par enerģētisko marķējumu, nav atrisināti un š, š efektīvi standarti tomēr jānorāda šiem izstrādātājiem varētu, izstrādājumiem varētu krietni vien samazināt, samazināt energo patēriņu un lūdzu turpiniet strādāt konstruktīvi pie šiem jautājumiem. Noslēgumā es gribētu uzsvērt četras lietas. Pirmkārt, ņemot vērā vides un ekonomiskos objektīvus, mums ir um, jāapzinās, ka energomarķējums ir svarīgs. Ir jānosūta skaidrs vēstījums patērētājiem, un jānorāda, kuri izstrādājumi būtu sliktākas kvalitātes. Tāpat arī mums ir jāapzinās, ka to var izdarīt arī ar atvērta, atvērta veida skalām. Tāpat ir jāapzinās, cik ilgā periodā ir jāpārvērtā produkti, un marķējuma krīze katrā ziņā nedrīkstētu kavēt visu atlikušo procesu. Paldies! Sirsnīgs paldies arī par uh, šo pozīciju. Nu, līdz ar to mēs esam uzklausījuši dažādus novērtējumus un faktus. Un uh, līdz ar to varam vēl diskutēt faktus. Mums ir iespēja uzdot jautājumus, uh, paust savu pozīciju. Manuprāt, viena lieta ir nozīmīga. Visi tie, kas uzstājās, teica, ka jāparūpējas, lai pēc iespējas ātri notiktu īstenošana. Mums nepieciešama ātra rezultāta. Un otra konstatācija par to arī visi mm, bija vienoti viedoklī, un domāju, kā arī zālē, kā tribīnē, ir tas, ka mums ir nepieciešams marķējums, kas dotu savu ieguldījumu, lai pilsoņi to akceptētu un lai pilsoņi pieņemot lēmumus varētu ātri pirkt pareizos uh, Uh, aparātus. Atšķirīgi ir tikai tas, ar kādu marķējumu to var sasniegt. Šeit ir dažādi viedokļi, un jūs dzirdējat arī aptaujas, un jums ir iespēja tagad uh, izteikt savu viedokli. Ja jūs piekrītat, dargie kolēģi, došu vārdu Zviedrijas prezidentūrai, ja tā vēlas uh, no padomas uh, puses, ko teikt. Vai Zviedrijas prezidentūra vēlas? Nē, nē, viņi nemaz nevēlas. Nē, nu labi. Tad tas ir atrisinājies. Tas bija tikai priekšlikums, jo mēs drīz sāksim uh, runāt, bet nu nē. Tātad, kolēģi, pirmais runātājs Brezins kungs, lūdzu. O, ģekuji za... Uh, zor... Paldies, ka devāt man vārdu, un paldies, ka tiek organizēta šī uzklausīšana. Daudz uh, uh, Daudzveidīgi mēs saņēmām jaunu informāciju. Par vērtējumu skalu es gribētu teikt to, ka mēs šeit eh, saskaramies ar situāciju, ka vai nu atklāta vai slēgta skala būtu. Un eh, noslēgtās eh, kategorijas no A līdz G bija labs sākums visā šajā situācijā un saskaņā ar uh, manu viedokli pēc uh, šodienas uh, prezentācijām. Es drīzāk atbalstītu atklāto klasifikāciju ar apzīmējumu A. Un tādēļ vēlos izteikt sekojušus argumentus. Es īsti nezinu, kurš no jums pēdējā laikā ir iegādājies elektroaprīkojumu ar šo marķējumu. Es biju šādā uh, veikalā, un man ir praktiska pieredze. Praktiski visi uh, ražojumi, uh, tiem bija āmarķējums. Un vienīgā iespēja rast kādas atšķirības bija šī atklātā skala, atklātā uz augšu. Jā, tas ir ekoloģiskāk. Falčonīkungs runāja par jaunajiem produktiem, kas tika prezentēti uh, izstādē Hamburgā. Un uh, vēl kāds no tiem, kas prezentēja uh, rezultātus, uh, tika runāts par uh, A-procentu marķējumu. Un tas ir nedaudz uh, mulsinoši, jā, tā tas ir. Bet nu kā tad tas izskatās tādā noslēgtā? Uh, skalā. Šeit mums būtu apzīmēts kāds no produktiem kā A produkts. Bet ko tas nozīmē attiecībā uz jaunākajiem produktiem, kas tiek prezentēti gada tirgu mīnus 50% būtu atbilstošais marķējums, un tas arī atbilstu A kategorijai. Būtu vienkāršāk A plus vai A plus plus izvēlēties. Un vēl iespēja pieņemt lēmumu būtu vienkāršāka. Šī tumši zaļā krāsa būtu gluži skaidrs marķējuma veids un, tā teikt, ekoloģiskie čempioni būtu daudz labāk apzīmēti. Esmu ļoti izpi, izbrīnījies, ka uh, zaļie un arī nevalstiskās organizācijas, kas apzīmē sevi kā zaļas esam, ne, uh, atbalsta uh, kā prioritāti šo atklāto skalu A. Manuprāt, tas ir ekoloģiskāk un izprotamāk uh, un patērētājiem skaidrāk. Tautas partijas uh, uh, vārdā ieteikšu atklāto skalu A. Paldies! Paldies tagad kolēģi Holskundze. It's your turn. Thank you, Mr. President. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu vīlusies eh, komisijas pētījuma sakarā un ļoti vīlusies, tāpēc, ka, manuprāt, ir bijis mēģinājums ies eh, noslēpt aiz tā visu politiku. Deputātu politiskais lēmums bija pilnīgi skaidrs. Pamatjautājums ir vai mēs vēlamies noslēgta skalas marķējumu ar pārskatīšanu vai nē. Un deputāti norādīja, ka mēs vēlamies noslēgta veida marķējumu, jo visbeidzot izrādās, ka jautājums. Vai mēs vēlamies, lai cilvēki zina, ka vai izstrādājums ir videi draudzīgs vai ne, ir ļoti relatīvs, jo kaut kas, kas ir labs šodien, var izrādīties ne tik labs pēc pieciem gadiem attiecībā pret jauniem tirgu esošiem izstrādājumiem. Ja mēs pieņemsim, ka videi draudzīgs vai ne ir relatīva lieta, kas mainās laikā, tad mums ir jānodrošina tas, ka mums ir pārvalorizēšana, un mēs to skaidri norādām. Rūpniecība to nepieņem, un ko ir darījusi komisija, ir apzināta apstiprinājusi eh, nozars viedokļus, ka tie nevēlas pašādu pārskatīšanu, nav vēlusi, eh, vai ņēmus vērā deputātu viedokli, ka šāda pārskatīšana ir ārkārtīgi nozīmīga. Un no, švis, eh, no mm, visu šo pētījumu problēmas ir tā, ka tiek uzdot nepareizie jautājumi, nevis tie, kas būtu jāuzdod, opcijas, kas būtu jāpiedāvā, mēs būtu varējuši piedāvāt. Ko, izc, izcelt, kāda, kāds ir patēriņš marķējumā, lai cilvēks salīdzinot divus, e, divus B klases marķējumus, e, mēs varētu apzināties šo atšķirību markējumā. Tāpat bija, e, ir, būtu, ir daudz citas noderīgas opcijas, kas patērētājiem šajā aptaujā vispār netika piedāvāts. Tāpat arī es domāju, ka pārsteidzoši varbūt labi nav pārsteidzoši, ņemot vērā to, kā aptauja tik veikta, bet mēs e, pamanījām e, kontrastu šajā aptaujā un nacionālajās aptaujās. Nacionālās aptaujas mēģināja to iztenot vienkāršākā veidā, noskaidrojot, ko tad patērētājs saprot vislabāk. Un šajā aptaujā mums ir jautājums tikai patērētājiem, kas ir sapratuši eh, to modeli, ar kuru tie saskars. Visi pārējie, kur šo modeli nesaprata, viņiem nevajadzēja vispār atbildēt uz vēlākiem jautājumiem. Un kā politiķiem mēs ļoti labi to saprotam, ka vairumam ir nepieciešami vienkārši vēstījumi. Un šis Marķējums ir globāla standārta un svarīgs ne tikai Eiropas, bet globālai energoefektivitātei, un tas vēl aizvien ir saprotams kā vienkāršs marķējums, un mēs tagad riskējam ar visām tām priekšrocībām nosakot kritērijus globāliem izstrādājumiem, ja mēs tagad sajauksim vienkārši lietas. Uh, E, un esmu tiešām esmu vīlusies, ka aptauja ir veikta tādā veidā, kādā tā ir tikusi veikta, un nav ņemti vērā pamata politiskie lēmumi. Paldies. Sūza Vāgner. Sūza Vāgner, kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu pateikties pirmkārt e, par ļoti skaidrajiem izklāstiem no referentu puses šorīt e, un kas deva man iespēju apzināties šī projekta eh, iekšējos jautājumus. Otrkārt, es gribētu atvainoties referentiem un visiem pāriem kolēģiem sēžu zālē deputātiem, jo es uzdošu jautājumu, kas ir samērā vienkārši, taču esmu jauns parlamenta deputāts un ne visai labi nozinu, kas ar šo projektu notika pagātnē. Un tāpēc es gribētu zināt, kāda telpa direktīvas projektā ir paredzēta dalībvalstīm, kādas brīvības ir dalībvalstīm, lai regulētu šo jautājumu. Es to gribētu zināt un vēl eh, pavirzot savu pozīciju ehm, eh, tālāk, gribu sacīt, jo mazāk brīvības ir dalībvalstīm, jo labāk, eh, taču es gribētu zināt, kāda ir pozīcija projektē, ja jūs vienkārši un īsi varētu man to paskaidrot. Paldies! Jā, um, Jā un varbūt uh, pirmā atbilde. Uh, Nu, šīs tikšanās mērķis ir rast vienotu marķējumu visā Eiropā, līdz ar to dalību valstīs vairs nebūtu atšķirības. Tagad Langkungs. Jā, paldies priekšsētājkungs, dargie kolēģi, kolēģis. Mums vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ atklātā skala uh, ir vēlama? tie cilvēki to vēlas. Vienīgais iemesls, kādēļ tā tas ir manās acīs, ir tas, ka rūpniecība grib novērst to, ka būtu produkti, kuru marķējums būtu sarkans vai dzeltens. Mēs dzirdējām, ka šodien nu, praktiski visi jau ir A klasē, kas tiek ražoti zaļajā. Un ja būs A vai A minus 20, 40, 50, tad visiem produktiem būs zaļš marķējums, un tad šādai skalai nemaz nav nekādas jēgas. Uh, ja jau uh, mēs zinām, ka visi produkti ir zaļi, respektīvi ar zaļo marķējumu. Līdz ar to nemaz nekādas alternatīvas nav, ka šo skalu pārstrādātu un ka efektivitātes klases būtu definētas par jaunu, lai būtu uh, šāda jauna sistēma. Un konsekvence ir tāda, ka tie produkti, kuriem būs zaļš un uh, tādi, kuriem būs dzeltens vai sarkans marķējums. Un par to pavisam godīgi un atklāti jārunā. Un tādēļ uh, gribu teikt komisijai, nu nezinu, kāds ir precīzi šis uh, pētījums, bet es nedomāju, ka patērētājs attiecībā uz jautājumu, kādu marķējumu jūs gribētu, vienu vai otru, un vienlaikus varētu teikt, nu visiem vienalga ir zaļš viss. Tad šādam marķējumam nav vairs nekādas jēgas. Es domāju, ka mums uh, jābūt drosmīgiem un uh, jāizvēlas jaunu slēgtu sistēmu, un tam būtu arī uh, rūpnieciski politiskas sekas, jo tad veicinātu tā rūpniecība, kas patiesi zaļus uh, produktus var uh, ieviest tirgu un tie, kas konkurē um, un tiem, kam ir sliktākas efektivitātes uh, normas, tad viņiem būtu jāpieņem lēmumu un jādodas pa šo ceļu. Paldies. Nākošā runā ir Rīra Madureira. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, apsveikt un pateikties referentiem eh, un par sniegto informāciju un arī gribētu īpaši pateikties eh, Palimatas kundzi par paveikto darbu un ko tā vēl aizvien eh, paveic eh, eh, kolēģi podimāta attiecībā uz energoefektivitātes markējumu. Es gribēju sacīt, ka ir ļoti svarīgi mūsu darbam apzināties dažādos viedokļus un no dažādām jomām nozarēm. Un tāpēc mūsu komiteja mūsu grupai ir ļoti būtiski uzklausīt gan patērētāju asociācijas, gan citas pārstāvis, lai tādī brīdī, kad mēs pieņemam lēmumus, tiešām varētu apzināties, kādas tad ir reālās nepieciešamības. Un šajā sakarā es gribētu pateikties eh, pa, NVO un citiem pārstāvjiem šeit. Es gribētu uzdot divus jautājumus un divus ļoti vienkāršus komentārus, ļoti, ļoti īsus. Ar visu piesardzību, ko norādīja Holskundze. kundze man likās ļoti skaidra komisijas sniegtā informācija attiecībā uz to situāciju, ar kur mēs saskaramies šobrīd attiecībā uz marķējumu saprašanu. Taču, lai ātrāk šo saprašanu uzlabotu, es domāju, ka ļoti būtu noderīga uh, Eh, izglītojošās, eh, izglītojošas darbības skolā, taču it īpaši runājot par eh, mūža izglītību, it īpaši ņemot to, vērā to, ka jau vairākas reizes šajās debatēs mēs esam uh, Eh, saskāršies ar pārdevēja eh, personu, ar to personu, kas tieši saskarās ar klientu. Tā, viņa no nu, loma ir ļoti svarīga, un viņš varētu vērst patērētāju uzmanību uz marķējumu, un tādējādi eh, arī jāapzinās, ka tas būtu pārdevējs, kurš labi pārzina savu jomu. Es gribētu zināt gan no, no ražotāja puses, gan no patērētāja asociācija puses, vai ir jau bijuši šajā sakarā kādas, kādas iniciatīvas, lai strādātu ar cilvēkiem, kur saskars ar sabiedrību, ar klientiem šajā gadījumā. Otrs jautājums. Uh, arī būtu paredzēts gan ražotājiem, gan, gan patērētājiem. Tas attiektos ražotājiem un patērētājiem. Es saprotu, ka marķējums ir kaut kas, kas tiek aktualizēts nepārtraukti no ražotāju puses. Ir bijusi problēma ar atbildību. Kam piekrīt atbildība tad, kad atbildības jau ir, izstrādājums jau ir nonācis līdz tirzniecībai? Taču es gribētu zināt, cik tad reāli izmaksā uh, E, marķējuma aktualizēšana. Vai, ja jūs vēlaties, kādas ir attiecības izmaksām, e, izmaksām un, un, un guvumam, kā tas ietekmē nozari? Paldies, priekšsēdētāji. Jā, sirsnieks, paldies. Nākošais runātājs Čārlis Čičisters. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji, un es gribētu pievienoties citiem, kas pateicās Padimātas kundzei un komitejai par šīs uzklausīšanas organizēšanu un arī pateicos runātājiem par prezentācijām. Man jābūt tā nedaudz piesardzīgam par šo te luksuforu pieeju patērētāju informācijai, jo man liekas, tā ir nedaudz vienkāršota. Un tomēr eh, nesākšu tagad uh, izklāstīt šo argumentu, gribēju tikai to pieminēt pirms izsakos. Personīgi es esmu pārliecināts, ka slēgtājs uh, marķējums, ja tas tiek pārskatīts, tas būtu uh, tāds, kas būtu mulsinošs un to varētu arī ļaunprātīgi izmantot. Tas ir ļoti svarīgs apsvērums, kad mēs domājam par mūsu patērētā informēšanu. Es pamanīju, ka nevalstiskos organizācijas uh, īsti neusticas komisijas pētījumam. Mēs visi zinām, ka um, šīs te aptaujas par patērētāju viedokli uh, ir atkarīgs no jautājumiem, un jautājums var noformulēt dažādi, un var dažādas atbildes tad panākt. Un nevalstiskās organizācijas tā arī tāpat rīkojas, bet es esmu pamanīju, es pamanīju, ka šajā gadījumā komisijas pētījumam bija tāda atbilde, kas. Um, uh, nemaz neliecina, ka A- pieeja, kas sākotnēji bija tā, kas, uh, kam tika dot prie, prie, priekšroka, uh, tas tā neizrādījās. Un A- pieeja, manuprāt, arī ir tāda mulsinoša un uh, uh, nedod pareizos rezultātus. Un uh, man jāsaka, ka es uzskatu, ka A++ pieeja ir vislabākais veids, kā veikt šo pāreju no tagadējās uz jauno klasifikāciju, bet es atzīstu, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Es nedomāju, ka šeit pastāv vienkārši risinājums. Un es, protams, pieņemu Hopstkuns teikto, ka mums ir jāpieņem lēmums, lai šīs process tiktu uz priekšu, un es piekrītu kolēģiem, ka šis ir ļoti svarīgs veids, kā mēs varam veicināt energoefektivitāti un uzlabot situāciju. Visbeidzot, Esmu arī šad tad pircis šīs iekārtas, un pagājušais, kad to darīju, es atceros, ka man bija divi apsvērumi prātā, un viens bija šis te marķējums par energoefektivitātu, un otrs bija cena. Un es gribēju varbūt pirkt energoefektīvu uh, iekārtu, bet uh, man bija svarīga arī cena. Tātad šeit ir nianses patērētāju lēmumu pieņemšanas procesā, bet es tiešām gribētu aicināt, lai tiktu pieņemta A++ pieeja. Paldies, priekšsēdētāji. Tankaziem. Paldies. Žadokungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vairākas piezīmes, ja atļausiet. Mums ir grūti saprast, kādēļ eh, galu galā komisijas eh, pieeja ir tik ļoti fiksēta uz eh, šo ciešo skālo. Vai arī mēs pārāk labi saprotam, ka runa ir par pirmām kārtām dot atbildi apdrošinātājiem, rūpniekiem, nevis pievērsties tam mērķim, kāds ir šī procesa Uh, noteikšanā, proti caurskatāmība, vienkāršošana un vienkāršot uh, patērētājiem uh, marķējumu atpazīšanu, jo marķējumu man jābūt skaidri saprotamam, un tad tas varētu ietekmēt patērētāju izturēšanos. Tātad pirmais jautājums komisijai, kādēļ tik maz caurskatāmības un kādēļ tik daudz uh, kritikas šai slēgtai um, marķējuma skalai. Otrs punkts, arī jautājums komisijai. Slikti saprotams ir um, analīzes prezentējums par negatīviem punktiem attiecībā uz atklāto skalu. Mēs runājam šeit par riskiem. Es redzu, piemēram, Electrolux firmas reklāmu. Šeit uh, ir um, pir, pieci pirmie rezultāti, piemēram, norādīti. Tā tad veļas mašīna A plus AA, otrais A plus plus plus AA, ceturtais A plus plus AB, piektais A un sestais AAA. Nu, tas ir tas, par ko mēs domājam, ka nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts loģiski skaidrojums. Tātad atvārtā skala. Uh, nozīmē, ka uh, patērētājs pilnīgi pazūd šajās norādēs. Viņš nesaprot tās. Nu, nu, aizvien vēl jautājums komisijai. Jūsu prezentācijā jūs runājat par to, ka vairāk nekā 70% no uh, jūsu aptaujātājiem, ka viņiem uh, liekas, ka slēgtā uh, marķējuma sistēma ir interesanti, bet uh, jūs runājat uh, secinājumos uh, par negatīvajām lietām. Tad kā jūs nonākat no pirmā fakta līdz otrajam? Un par asociācijām. Jūs runājat, ka notika konsultācijas un sarunas ar tām. Es gribētu zināt kaut ko vairāk. Un uh, kāda tad bija realitāte un kādā veidā jūsu piezīmes un jūsu ekspertīze varētu varēja šādi tikt izveidot. Un vēl jautājums komisijai. Mēs runājam par marķējumu riepām arī un liekas, ka komisija ir pieņēmusi šo ciešo, jeb slēgtos kalu uh, riepām, un uh, kādēļ ir atšķirīga pozīcija šajās uh, pozīcijās runājot par uh, um, marķēm uh, um, citiem, citām precēm. Un mēs arī Eiropas parlamentā izpētījām situāciju. Nu, vienkārši tikai par to, kas ir tas vienkāršākais, kas ir uh, visvairāk liederīgais. Un uh, 54% uh, uh, atbalstīja slēgto skalu no A līdz G. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies. Pēdējais runātājs uh, Kačankungs. Grazie, prezidente, e, e grazie anche per il lavoro. Paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies uh, arī visiem par paveikto darbu. Es uh, pirmo reizi uzklausīju uh, šo prezentāciju un gribētu izteikt uh, pāris piezīmes. Es saprotu, ka šeit mēs uh, patieši redzam tādas uh, patiesas pūliņus uh, ar mērķi ietaupīt enerģiju. Tāds ir uh, šī darba mērķis. Man rodas tāds iespējas, ka uz patērētāju placiem tiek pārlikts, kas tāds, ko vajadzēja atrisināt uh, jau iepriekš. Vismaz man tā liekas, un uh, tā liekas, ka tas arī veidojas. Šeit tik runāts jau par problēmām. Par problēmām starp ražošanu un uh, produkta laišanu apritē. Un es domāju, ka mm, problēmas nav vēl pilnībā atrisinātas un kā arī šī marķējuma aktualizēšana. Tas ir otrs punkts. Esmu pārliecināts par to, ka ja mēs paraugamies uz mērķi un mērķis ir enerģijas ietaupīšana, tad mums vajadzētu problēmas atrisināt jau uh, sākumā. Mums vajadzētu būt drosmīgākiem. Tā tad uh, drosme. Uh, ražotājiem un pārdevēju pusē, nevis pārlikt uz patērētāju pleciem visu atbildību. Viņš patērētājs bieži pavisam nesaprot šos marķējumus, un viņam ir grūti pieņemt lēmumus. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt parūpēties par to, lai šis marķējums tiktu tā veidots, lai būtu daudz uh, vienkāršāks. Un lai to varētu arī saprast. Tātad šeit ir patiesi dažādas atšķirības, plus mīnus procenti. Tie ir pretrunīgi savā starpā, un arī tad, kad patērētāji atbildēja, situācija nemaz nebija tik viennozīmīga. Tātad tādā noslēgtā vērtējuma skalā uh, Liekas, ka uh, reakcija nebija tik pozitīva, nu vismaz man tā likās. Es uh, tā īpaši nevaru saprast visus šos taktus. Es domāju, ka kāds, kas pērk šādu ražojumu, ka viņam vajadzētu pavisam skaidru tādu uh, uh, marķējumu dot. Paldies! Nākošais runātājs vicepriekšsēdētājs Rode. Es turpināšu dāņu valodā, saka runātājs. Lūdzu, jūs paņemt austiņas. Jā, faktiski, in årrække. Jā. Es dažus gadus strādāju reklāmas sektorā. Un par vienu mums ir jābūt skaidrībā. Ja mēs vēlamies vairāk pārdot un ja vēlamies mainīt patērētāju izturēšanos, tad viena lieta ir jāievēro. Jāuzklausa patērētājs. Un um, risinājumi, kas neievēro patērētāja intereses, nav uh, um, piemērojami. Respektīvi, mums patiesi jāuzklaus patērētājs. Tas ir izšķirīgi. Un tas norāda uz to, ka šai sistēmai jābūt pēc iespējas vienkāršai. Un uh, sākumam jābūt tādam, uh, ko mēs jau pazīstam. Uh, manuprāt, ir jāpaliek šajā mm, noslēgtajā skalā, lai eh, būtu lielāka vienkāršība. Un uzklausīju, kā šāda atklāta sistēma var radīt tikai uh, neskaidrību, tad mēs patiesi esam situācijā, ka patērētāji izturētos gluži citādi, nekā mēs to vēlamies. Un jautājums ir, vai patiesi visam jābūt tik ļoti sarežģītam, vai patiesi nevarētu izvēlēties tādu vienkāršu veidu, vienkārši etiķeti ar, piemēram, gadu skaitli uz eh, etiķetes, un eh, gan komisija, gan arī mēs kopā ar rūpniecības pārstāvjiem varētu iestrādāt tādu tā kā laika līniju, tādu ilgtermiņa skatījumu, kur mēs vienkārši uh, gadu laikā varētu uh, kvalifikāciju vai šo novērtējumu uh, atkārtot. Mēs uh, konstatētu, kas ir jāiz, kāda prasības jāizpilda, lai uh, produkts nonāktu zaļajā zonā. Un tad arī ražotājs zinās, kas tam ir jāievēro. Un, ja būs gadskaitlis uz etiķetes, tad patērētājs vienmēr varēs redzēs, kad šī klasifikācija ir notikusi. Tas varbūt uh, varētu uh, radīt uh, problēmas ražotājiem, bet ir ļoti nozīmīgi, lai mēs tādus mm, augstus mērķus nospraustu, lai patiesi patērētājiem būtu pieejams vienkāršs preces un viņš patērētājs varētu vienkārši pieņemt lēmumu. Un pirktu preces, kurām ir zems enerģijas patēriņš, un tas ir arī mūsu mērķis. Paldies! Priekšsādātājs! Nu, pēdējā runātāja tikā kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, gribu pateikties Padimatis kundzei par viņas stāstīto un par iniciatīvu šo uzklausīšanu mūsu komitejā organizēt. Ir dažas valstis, un es nerunāju tikai par Eiropas Savienības valstīs. Uh, kas patēriņa veicināšanai un lai veicinātu to, ka tiek pirkti dažādi ilgtermiņā izmantoti produkti, piedāvā atbalsta maksājums, jeb subsīdijas. Un būtu nozīmīgi, lai šīs subsīdijas tiktu piemērotas un piedāvātas produktiem, kas atbilsta minimālajiem standartiem attiecībā uz energo uh, efektivitāti. Par uh, etiķē, par etiķetēm. Tām jābūt vienkāršām, saprotamām un uh, ir jābūt skaidrībai, pēc kādiem kritērijiem tās tiek piešķirts, kādēļ patērētāja izturēšanos uh, vajadzētu uh, veicināt un kādēļ tam būtu jāpērk. Um, energoefektīvāks produkts, jo patērētājs zinās, ka viņš mazāk patērēs enerģiju un rīkosies vidas interesēm atbilstoši. Tādēļ atbalstu um, referenti un ceru, ka sarunas ar padomi uh, notiks tādā izpratnē, ka novadīs pie direktīvas sastādīšanas, kas būs uh, pilsoņu interesēs, jo, ja sistēma būs sarežģīta ar pārāk daudz dažādām informācijas uh, norādēm, kas galīgi nebūs skaidri un kritērija nebūs skaidri, tad šādā veidā mēs tikai mulsināsim patērētāju un uh, nesasniegsim, jeb sasniegsim vēlāk mūsu mērķus energoefektivitātei. Tā direktīva, uh, kuras kontekstā pat Mats Kundze ir referenti, ir cieši saistīta ar ēku energoefektivitātes um, sektoru. Un parlaments ir aktīvi rīkojies un ieviesis uh, noteikumu, ka ir nepieciešami minimālie kritēriji energoeficients izpildēji arī attiecībā uz būvmateriāliem. Un arī šeit ir skaidrs, ka, efekt, ka jābūt vienkāršam saprotamam marķējumam. Priekšsēdēs, paldies! Tas ir tieši uh, tas, kādēļ uz, šī uzklausīšana tika um, organizēta, uzklausījām komisijas viedokli un uh, komisija stāstīja, kāds ir šis jaunās klasifikācijas veids. Mums tagad ir vēl nedaudz laika, un tādēļ došu visiem vārdu, kas ir šeit prezidijā, lai viņi varētu vai nu atbildēt uz jautājumiem, kas ir uh, uzdoti, vai arī paust savu pozīciju. Un, ja piekrīt, tad no kreisās uz labo pusi runā, uh, runāsim tātad vai nu Hope vai Hups kundze, kā jūs pareizi, kā jūs pareizi izrunāju jūsu uzrak uzrakstu. Hope kundze, lūdzu. Man jāiemācās laikam pareizi izrunāt. Paldies! Raila kungs, un paldies visiem, kas uzstājās. Es eh, iziešu cauri visiem runātājiem. Brezīnas kungs, runājot par to, kur jauni produkti ierindotos šajā skalā, eh, ideja ir tāda, ka katru reizi, kad tiek pārskatītā līdz gā schēma, būtu vieta schēmas augšgalā jaunajiem produktiem. Es iedomājos, ka uh, Eh, tad jaunie produkti izskatītos labāk, ja tie būtu A kategorijas nekā B, C vai D. Tātad, eh, jebkas, kas būtu augšgalā. Holas kundzei, es tiešām piekrītu jūsu komentāriem. Diemžēl mēs arī uzskatām, ka šī eh, spētījums nav labs pamats lēmumam, jo netika uzdot svarīgi jautājumi proti, uh, ietekme uz iet, izvēles starp produktiem. Tas taču ir tas, ko vēlas dot šis Martēns Langas kungam. Es pilnīgi piekrītu, ka, lai arī zaļā krāsa ir ļoti jauka, tā zaudē nozīmi, ja visi produkti ir ā, vislabākais tests jau būtu bijis, kas tad ir labākais, cik tālu mēs varam iet. Rēma Madurel kundzei gribu teikt, ka mēs piekrītam, ka ir ļoti svarīgi, lai ražotāji un mazumtirgotāji tiktu izglītot, bet arī patērētiem ir jāsaprot šis te marķējums, jo um, A ir labs marķējums, kas ir saprotams. Mums ir jāuzdod arī jautājums sev, cik maksās tas, ja mēs neveicināsim cilvēkiem pirkt uh, energoefektīvas iekārtas. Čičester kungam uh, gribu teikt, ka, protams, jāpatur, jāpatur prātā cena, kas ir viens no apsvērumiem pērkot iekārtas, e, ir tomēr skaidri jānorāda, kuri ir sliktie produkti. Mēs no komisijas neko nedzirdējām um, to par šiem te e, sliktiem produktiem. Žadaukungam par konsultāciju jautājumu Paldies, ka jūs to pieminējāt, jo jā, mēs bijām vīlušies, kā jau es teicu, mūsu pārstāvji devās uz šo te sēdi, kur bija iesaistītās puses. Mēs eh, runājām par šo te uh, skalas augšgalu un tā tālāk. Mēs nekad īstenībā nesaņēmām arī šī pētījuma gala rezultātu, nesaņēmām atbildes uz mūsu uh, jautājumiem, tātad tā nebija tāda īsta konsultēšanās. Nākamais jautājums par šo te uh, problēmu par augšgalu. Tur ekodizainam ir darāms un Rodakungam var teikt, ka mēs piekrītam, ka patērētāji, uh, vismaz mēs iedomājamies, ka patērētāji izpratēs, kāpēc ir jābūt šai uh, pārējai, un tāpēc arī šis gads bija tik maziem cipariem uzrakstīts, un bija arī cits iespējas. Paldies! Paldies! Vai nākamajam varu dot uh, vārdu komisijas pārstāvim, jo viņam ir jāiet prom. Tur arī bija diezgan daudz jautājumu. Džons kungs, varbūt jūs varētu uz tiem atbildēt, lai mēs neaizmirstam. Uh, thank you, Chan. Thank you for... Paldies, uh, priekšsēdētāji. Paldies par komentāriem. Pirmais uh, punkts, ko man vajadzētu norādīt, ir tas, ka uh, Eh, komisijā nav eh, pilnīgi nekāds lēmums pieņemts. Ir, uzdots, ir lūgts eh, veikt aptauju, organizēt konsultācijas un tad skatīt šo jautājumu. Man, man ir jāsaka komentāri no Kolskundzes puses mazliet man lika vilties. Mēs <clears throat> veicām Mēs mēģinājām godīgi atbildēt uz diviem jautājumiem. Viens jautājums, kuru no abiem marķējumiem e, patērētāji saprot labāk, runājot par to informāciju, kas viņiem būtu jāsaprot, un otrais. No kāda tad ir lietotāju patērētāju sapratne pārējot no vienas sistēmas uz otru, vai tās būtu pārs, pār, skalas pārveidi no A uz B vai uz A plus uz A mīnus. Un mēs um, pavadījām ļoti daudz laika runājot ar patērētājiem, meklējot labāko atsauksmi. Savukārt mēs neuzdevējām tādus jautājumus, uh, Eh, kas atbildētu, sniegtu atbildi par to, kura sistēma labāk manipulētu patērētāju, jo eh, mūsu prāt marķējums nav paredzēts, lai manipulētu eh, patērētāju sniegt tādu vai citu atbildi, un atsevišķu jautājumu, ko lūdzu iekļaut NVO, bija paredzēti, lai varētu sniegt atbildes jautājumu, kā labāk manipulēt patērētāju, piespiežot tam izdarīt eh, kādu izvēli, nevis pieņemot lēmumu pašiem. Un attēls, kas ir jūs priekšā, skaidri ir paredzēts, lai uzdot jautājumu, kurš no marķējuma tipiem vai A++ vai pārskalas pārveida, kuru no tiem patērētājs saprot labāk Eh, un labāk veidot savu izvēli. Komisija uzskata, ka eh, tā, eh, tā ir jābūt arī marķējuma funkcijai un nevis izdarīt kādu konkrētu izvēli. Un tagad, kad esmu to izklāstījis, kā jau sacīja komisija, komisārs skaidri nav ar pieņemt lēmumu, un, manuprāt, ir ļoti žēl, ka tiek eh, piedāvāts eh, komisijai veidot šo pētījumu vienā virzienā, vai atbalstot patērētājs vai, vai ražotājs. Mēs vienkārši mēģinam izprast, kas tad labāk sniedz informāciju patērētājiem. Un šajā darbā mēs meklējam atbild uz trim jautājumiem. Pirmais jautājums ir, vai informācija par, ma, uz marķējumu sniedz patērētājiem nepieciešamo informāciju, lai izdarītu, lai pieņemtu saprātīgu lēmumu. Un jautājums nav par to, vai uh, E, patērētājs tiek mudināts iegādāties konkrēta tipa e, iekārtu ražojumu. Tālāk, otrais jautājums. Vai šis marķējums dod, tātad jautājums ir, vai tas dod iespēju izdarīt saprātīgu izvēli. Otrais jautājums. Vai ražotājs tiek mudināts uzlabot savus ražojumus? Un treškārt vai tas uzliek kādus sarkanās līnijas ražotājiem. Es domāju, ka mēs šos visus trīs aspektus esam ņēmuši vērā, un komisijas pētījums sniedz pietiekami daudz informācijas. Mēs nesakām, ka uh, tas ir, ir pētījums svētais grāls, kuru mēs šeit būtu atraduši, bet tomēr uh, Eh, informācijas, informācija ir kļūst pieejama patērētājiem, un ar tās palīdzību mēs varam izdarīt kādus ieteikumus. Sandra, es nezinu, vai ir vēl kādi papildus fakti, kas būtu jāsaka šajā sakarā. Jā, paldies, eh, lai atbildētu uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti tieši komisijai. Gribu sākt sākumā teikt, nu kādēļ uz pārēju uh, vērst uzmanību? Tādēļ, uh, ka redzējām, ka mēs esam reālā pasaulē un mēs nerunājam par to, ka mēs kaut ko vienkārši izdomātu. Mums jau ir uh, etiķējums, kas ir veikalos. Un lai arī ko mēs darītu, būs uh, pārējais laiks uz jauno modeli. Un uh, tas arī jāievēro. Mēs arī redzējām, ka mēs varam cerēt, ka būs pietiekami daudz inovācijas un ka lietas kur, turpinās attīstīties un ka būs šī attīstība. Tādēļ šī pārēja būs šādā vai tādā veidā. Un to, ko mēs gribējām izdarīt, mēs vienkārši to gribējām ievērot. Un vēl. Mēs redzējām skaitļus 72% aptuveni cilvēku labi saprata A līdz G modeli un tās pašas personas tad, kad uh, viņiem prezentēja to, ka mainīsies šis marķējums un ka A 2009. gadā klasificēta mašīna būs C 2010. gadā, viņi, nu, es gribētu teikt, vairs to nesaprotu, un 19%, jeb 25%, pat 14% dažkārt atbalsta šo sistēmu. Un tā ir tā atšķirība starp uh, divām sistēmām. Un konsultācija realitāte mums bija. Uh, Uh, sēdi ar etiķētājiem, ar marķētājiem. Mēs ielūdzām visus interesantās puses, mēs apmainījāmies vēstulēm, mēs runājam par modeļiem un tā tālāk. Varbūt, ka katra interesantā puse nav saņēmusi to, ko gribēja. Rūpniecība nav uh, izteikusies, bet tā uh, uzdeva citus jautājumus, un mēs būtu uzdevuši jautājumus uh, vēl tādus traucējošākus šajā, jaut, uh, šajā aptaujā, bet uh, NVO o, l, pēdējo um, atsauci jautājumu. Tas nebija mūsu mērķis. Un um, pēc viņu uh, prasījuma mēs arī cenas uh, faktoru mm, atcēlām, jo daudzi pieņem lēmumu arī uh, atkarībā no cenas. Un tādi būtu, šādi būtu sasniegt arī citi viedokļi. Nu, mēs simtprocentīgi nevarējām ievērot katra uh, viedokli, jo visādi citādi nu, mēs nevarētu izvērtēt visus rezultātus. Kopumā jāsaka, ka vērtējums bija korekts. Un par datumiem. Jā, mēs runājām par uh, burtu lielumu. Daži saka, ir nepieciešama papildus etiķējums, papildus uh, enerģētiskam uh, marķējumam. Uzmanība tas ir vecs marķējums vai uzmanība tas ir jauns marķējums, nu, bet taču vienam marķējumam būtu jābūt pietiekamam, vismaz mūsu uh, skatījumā vajadzētu pievērst tā viedokli tam, kas vēl nav skaidrs, nu, uh, tas arī ir iespējams. Uh, Patiesi ļoti labs jautājums ir tāds, kādēļ mēs A līdz G martējumu gribam piedāvāt. Nu, gluži vienkārši tāpēc, ka tā, tās cilvēkiem patīk. Un, cilvēki, un mēs izveidojam tādu uh, tabulu, kur A ir tik, teiksim, prasīga kategorija, ka ir pāris gadi vēl, kas paies, lai ražotāji varētu sasniegt šo A klasi. Mums uh, līdz ar to nav uh, nepieciešams A plus, A mīnus vai kaut kāds cits marķējums, jo šis A, šī A kategorija ir ļoti, ļoti augsta un prasīga. Līdz ar to, nu, kā lai saka, nav tāda aizsprieduma A plus, A mīnus izvērtējums vai vēl kaut kas. Nu, šajā izpratnē mūsu nostāja ir atklāta. Jā, protams. Tagad pievēršoties nozīmīgiem faktiem, par kuriem mēs runājām, proti bija nepieciešams, lai uh, marķējums būtu uh, eh, skaidri saprotams. Tas mūsu skatījumā ir tas būtiskākais punkts. Un uh, mums teica, ā, mīnus cilvēki nesapratīs. Uh, jā, nu, mēs redzējām, ka cilvēki, uh, kuriem parāda ā, uh, kurš ir uh, ā mīnus, kas ir sliktāks par B, uh, izdara šo nepareizo izvēlu. Uh, ir jāsaprot marķējums kopumā, jo. Uh, Ja mēs uh, uh, saglabātu no A līdz G, tad mēs šeit nesēdētu šodien nediskutētu. Mēs gribam tādu vienkāršāku situāciju. Un mums ir nepieciešama jauna pārējais. Šī ir šis pārējais brīdis, tas ir sarežģīts, un mēs ceram, ka uh, šī diskusija mm, palīdzēs pieņemt labus un pareizes lēmumus. Un šai izpratnē es gribētu jūs informēt, ka šodien līdz rītdienai mēs varēsim visus datus un arī aptauju nosūtīt katram, lai katrs varētu izanalizēt detaļas un izdarīt pats savus lēmumus. Paldies! Priekšstādājs, paldies! Nākošā runātāja Mauro Kundze. Thank you. Paldies! Es eh, gribētu tikai izteikt eh, pāris komentārus, proti tika teikts, ka ja A++ būtu alternatīva, lai atrastinātu diskusijas par šo marķējumu, ko mēs zinām no aptaujām, eh, tad šis te risinājums ar A++ ir grūtāk saprotams. Bet šis priekšlikums jau tika apspriests regulatorijā komitejā pirms tam, un mēs būtu gatavi runāt par to kā par alternatīvu. Pieņemot, ka tiktu pieņemt zinām nosacījumi. Proti, mums nevajadzētu būt eh, klasēm virs A, ja nav tehnoloģiskas vajadzības. Un ja mums ir eh, tātad šīs klases, tad tam būtu nekā, nebūtu nekādas nozīmes patērētājiem. Ir jābūt tā, lai visās klasēs būtu arī produkti. Un ir jādod eh, kaut kāds labāks marķējums tiem produktiem, kas ir labāki. Uh, bet tikai tiešām ļoti labiem produktiem būtu jāsaņem A plus marķējums. Un otrkārt, nedrīkstēt būt nebeidzams skaits plusu, jo, ja ir vairāk kā trīs, tad patērētāji to vairs nespēja atšķirt, un eh, tātad tam būtu vienmēr jāizraisa pārskatīšanas process, kad esam sasnieguši šo te skalas augšgalu. Un, ja ir vairāk kā septiņas klases, tad uh, var eh, redzēt eh, labāk šīs atšķirības, jo ir lielas atšķirības starp eh, produktiem un patērētiem būtu jāvar izvēlēties labākais. Bija komentārs par patērētāju izpratni par to, ko komisija konstatēja pētījumā. Tātad tika teikts, ka A līdz G ir visneizprotamākā opcija, bet es gribēju teikt, ka bija viens slaids, kur vecās C klases uh, un jaunās E-klases leduskaps tika parādīts, un tur bija atšķirīga energoefektivitāte, un um, lielākā daļa ka, patērētāji norādīja uz energoefektīvāko produktu. Bet tā kā neesam redzējuši pētījumu detalizēti, tad nevaram neko vairāk uh, teikt. Tad, kad to redzēsim, tad arī varēsim vairāk komentēt. Mūlā, volta, Kolēģi Klemula arī vēlējās ko teikt, bet mums patiesi jāraugās uz pulksteni. Um, paldies, tikai gribēju pieskarties tiem jautājumiem, kas tika uzdoti attiecībā uz to, ko dara patērētāju organizācijas, lai apmācītu mazumtirgotājus. Tātad tika uzsvērta viņu loma visā šajā schēmā, un tā ir pilnīgi patiesība patērētāju organizācijām ir jāinformē patērētāji un jānodrošina viņi ar informāciju, un šī te uh, atvērtā schēma būtu ļoti sarežģīta, jo mums visu laiku būtu katru dienu jāievoc jauna informācija par to, kādi ir labākie produkti katrā produktu grupā un katrai firmai. Un tāda pati problēma parādītos arī mazumtirgotājiem. Un uh, šī te A līdz G schēma, slēgtā schēma, to atbalsta Anglijas un Francijas patērētāji, es atvainojos, mazumtirgotāju organizācijas, jo pretējā gadījumā viņiem būtu ikdienā jāiegūst jauna informācija, lai informētu savus klientus par to, kāds tad ir labākais produkts katrai firmai. Runājot par to, vai notika konsultācijas ar patērētāju organizācijām, es piekrītu ko te, tam, ko teica nevalstisko organizāciju pārstāve jā, ar mums konsultējās sagatavojot uh, aptaujas veidlapas, uh, bet uh, diemžēl virkne no mūsu komentāriem un bažām netika ņemts vērā. Un izskatās, ka mums arī būs jāpapēt šis jautājums tuvāk, kad mēs saņemsim visus datus, un tad varēsim komentēt. Bija arī um, izmaksu jautājums uh, ražotājiem. Uh, Un mazumtirgotājiem ir grūti teikt, kā tas ir mazumtirgotājiem, bet ir skaidrs, ka e, tas, cik svarīgi ir, lai būtu skaidrs marķējums, ir svarīgāks nekā šis te e, pienākums e, atjaunināt marķējums veikalos un šī te pārmarķēšana kas notiek, piemēram, izpārdošana laikā, tas taču tik un tā notiek. Uh, Un uh, tās ir divas lietas, kas ir jāsalīdzina, un es nedomāju, ka šīs izmaksas būs tik augsts. Paldies, Falčonī kundze, kungs, paldies priekšsēdētāji. Varbūt, ka klausoties šajās debatēs, varētu šķīst, ka nozars pārstāvjiem ir atšķirīgs viedoklis no patērētājiem, bet patiesībā uh, pirmā lieta, ko jums mārketinga kursos uh, māca, ir tas, ka patērētājs ir karalis. Un tas ir arī vadu, vadošais princips, pēc kā vadās nozars pārstāvi. Patērētājs, e, tātad klients, ir karalis. Kā mēs to var, varam pārvērst reālos darbos? Sniedzot uh, paziņojums, kas ir balstīti uz faktiem, dzirdēju dažus viedokļus, e, proti uh, patērētāji nesapratīs A-20, patērētāji sapratīs A līdz G, šī atvērtā sistēma samulstinās patērētājus, bet kur tad ir dati, kas eh, pierāda šos apgalvojumus? Tas ir vienīgais komentārs, ko es izteikšu. Lūdzu, pieņemiet lēmumu, kas ir balstīts uz faktiem. Paldies! Herzlichen Dank. Abschließend. Paldies. Noslēgumā Podimātas kundze, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Dāmas un kungi, kolēģi, nu jūs laikam sapratāt, ka ir samērā sarežģīti tāds kopējs secinājums pēc šīs diskusijas izdarīt. Mēs citējām dažādu pušu argumentus un lielā daļā mēs šos argumentus jau zinājām. Jauns elements ir Eiropas komisijas pētījums. Uh, Arī šeit mēs dzirdējām tos būtiskākos secinājumus, kurus Brizākungs prezentēja. Un arī viņš pats teica, ka mm, š, mēs paši vēl neesam redzējuši šīs anketas aptaujas lapas un vēl ir pārāk maz informācijas, lai varētu tādus visaptverošus secinājumus izdarīt. Komisijas pētījums arī nonāk pie dažādiem secinājumiem. Un tas ir atšķirīgs arī no uh, dažādām nacionālām uh, anketām un pētījumiem, piemēram, patērētāju aptaujas un universitāšu aptaujas. Es domāju, ka mēs nevarēsim um, atrisināt jautājumu, vai viens pētījums ir ticamāks par kādu citu, bet tas, ko es gribētu pasvītrot, ir sekojošs. Tātad uh, daži kolēģi pauda atturēšanos uh, un, un šaubas par um, metodisko pieeju, kādu ir izvēlējusies uh, komisija. Es domāju, ka tā ir tāda atturēšanās, kas uh, varētu tikt skaidrota ar to, ka aprīlī neveicot uh, saknovērtējumu energo marķējums tika izmainīts un atklātā skala A-20, A-40 televizoriem un leduskapiem tika ieviest un parlaments to pamanīja. Un šādā kontekstā mēs redzam, ka ir dažādi viedokļi bijuši vai šajā pētījumā Patiesi redzējām, uh, mēģināt rast vislabāko marķējumu, tādu, kas ir skaidrs patērētājam. Neiezīmējot jau kādu iepriekš um, iedomātu ceļu. Šeit jāsaka sekojošais. Parlaments jau um, skaidri pauda savu viedokli, un parlamentam nav īpaši intereši izvēlēties kādu vienu vai citu marķējumu veidu. Es gribu tikai pasvītrot to, uh, ka mēs visi domājam, ka šeit ir kas ļoti nozīmīgs, ko mēs jau pašā sākumā teicām. Proti, energomarķējums bija veiksmīgs stāsts Eiropai, un tas bija 17 gadu ilgumā. Un pamatkritēriji e, Eiropas parlamentā skatījumā bija tādi, ka mums jānodrošina arī tas, uh, ka arī nākošo gadu laikā šis marķējums ir un paliek šis veiksmes stāsts. Un šeit gribu pieminēt vēl to, ka mūsu mērķis ir uh, padarīt zinām visiem Eiropas pilsoņiem šo enerģiko marķējumu. Tie ir enerģijas patērētāji un um, ir jābūt skaidrībai. Ziemeļos, dienvidos, jaunajās dalību valstīs. Un arī tajās attālākajās kopienās. Nedrīkst būt tā, ka tikai tāda izglītotu patērētāju kopa tiek uzrunāta. Energomarķējums ir instruments, lai mēs vēl uh, izteiktāk veicinātu kopības sajūtu Eiropas Savienībā līdz ar to. Uh, mēs varēsim kopumā ietaupīt enerģiju un energoefektivitāte būtu, liel, būtu vēl, vēl lielāka. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies par jūsu piezīmēm un no manis es gribētu teikt, ka uh, mēs ceram, ka radīsim vislabāko iespējamo risinājumu un uh, pieņemsim lēmumu, kas uh, patiesi atbildīs laika garam. Paldies! Priekšsēdētājs. Pievienošos pateicības vārdiem uh, ciemiņiem un pateici, pa, gribu izteikt pateicību arī referentei, Padimatas kundzei. Darba apjoms ir liels uh, un uh, sirsnīgs paldies. Līdz ar to beidzam šīs sēdes daļu, divas, trīs minūtes pauzi un tad turpināsim darbu.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 Tagad uh, pārtrauksim tās nozīmīgās sarunas, kādas uh, ir jūsu starpā. Nu, lūkšu tās uh, pārlikt vai nu turpinātās ārpusē, vai arī atlikt tās uz kādu vēlāku brīdi. Mums ir ieradies ļoti nozīmīgs viesis šajā sēdē. Ich darf in Ihrer aller Namen Jūsu visu vārdā sirsnīgi sveicu Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta valdes priekšsēdētāju Martinu Šurmans. Man liekas, ka uzvārdu izrunāja nepareizi. Fon Nistelroja kungs noteikti varētu korekti izrunāt jūsu uzvārdu, viņam vajadzētu īsi uzņemties priekšsētāja pienākums. Katrā gadījumā sirsnīgi jūs sveicu jūs un mēs esam ārkārtīgi ieinteresēti uzzināt, kas notiek jauns EIT. Mēs ārkārtīgi intensīvi par to diskutējām, strīdējāmies, ko kad un uh, kā šī institūcija jāveido. Līdz ar to jūs redzat pāris kolēģis, kas ir ļoti interesēti šajā uh, norisē. Viņi grib zināt, kā situācija ir atrisinājusies un kā, sit, kā process ir turpinājies. Lūdzu, jums vārds. Tā. Good morning, I would say. Can you... Labrīt, vai visi man dzird? Ir liels prieks eh, būt kopā ar mums šodien un eh, izklāstīt, eh, cik tā tad mēs esam tikuši ar EIT. Quite a few new members Uh, es saprotu, ka ir samērā daudz jauno deputātu un uh, šajā zālē, un tāpēc es varbūt mazliet pakavēšos pie tā, kas tad īsti ir EIT un uh, ko mēs darām. Kas tad EIT ir? jā, pie, jā, norāda kaut kas ļoti vienkāršs, tas ir kā katalizators um, eh, ceļā uz Eiropas kopienas inovāciju kapacitāti un ietekmi. Vārds sakot, varbūt es tomēr runāšu pavisam skaidri un, un, un, un, un saprotām. Es runāšu par kapacitātēm, kas ir. Uh, Eiropas parlaments kopiena, Eiropas e, komisija, padome e, ir vērsuši uzmanību uz kapacitātēm. EIT savukārt. Mēs e, vēršam uzmanību uz, uz inovāciju ietekmi. Ko tad mēs gribam panākt un sasniegt? Pāriesim pie nākamā tēla. Jā, mēs esam izveidojuši vienpat, mēs esam izveidoti pagājušā gada 11. martā ar komisijas lēmumu Ejam pie nākamā attēla. Tā ir neatkarīga Eiropas kopienas struktūra. struktūra. Mēs esam, manuprāt, pirmais šāda veida neatkarīgais institūts, neatkarīgs no vienas puses, tas nozīmē neatkarīgs lēmumu pieņemšanā, no otras puses tas nozīmē, ka. Uh, tam ir tomēr jāatskaitās Eiropas komisijas priekšā, un mēs skatām, un tā, dāmas un kungi, tas ir ļoti svarīgi, un nevisai bieži esat to redzējuši Eiropas programmās, mēs risinām visas trīs puses zināšana trīs stūrī. Šeit ir izglītība, ir tīpaši augstākā izglītība, pētnieciskais darbs un ir tas, ko lielākā daļa sauc par inovācijām. Es to saucu par uzņēmēju darbību un eh, par biznesu, un es to mazliet vēlāk raksturošu sīkāk. Un Zviedrijas prezidentūras laikā Gēteburgā mums nesen bija tikšanās Un man tika uzdots jautājums, kas tad, kura no šīm daļām ir vissvarīgākā? Es eh, sacīju, ka jautājums ir ļoti interesants. Eh, un jautājums ir tāds, dāmas un kungi, ka mums visiem eh, ir jāsaprot, ka mūsdienās inovācija nesākās rūpniecībā, nozarē, izglītībā vai pētnieciskajā darbā. Tā var sākties E, ikvienā punktā šajā inovāciju ķēdē, un tāpēc es gribētu, gribētu uzsvērt vēlreiz uz to, ka visas zināšana trīs tur trīs puses, tad mēs nonākam strupceļā, pāriem pienākam attēlam un ļoti nozīmīgi mums, un arī tas ir savu veidu mums piešķirtais mandāts, mēs e, strādājam ļoti lielā struktūrā. Es pārstāvu industriju, kas, eh, kurā es eh, nostrādāju ap 35 gadiem, Philips, elektronikas un citur, un es ļoti labi apzinos, e, cik svarīgi ir veidot lietas vienkārši, vieglā struktūrā. Mums ir divi elementi šajā struktūrā. Mums ir neatkarīgs EIT pārvaldības, pārvaldības padoma. Manuprāt, tā ir ļoti veiksmīga un e, mums ir arī EIT Budapeštas, nākotnē būs Budapeštas mītne tā tiek veidota, un šeit būtu jāpiemina arī tas, ka pagājušajā nedēļā mēs, vai pareizāk sakot, vairākas nedēļas iepriekš, mēs, eh, mēs nonācām pie lēmumu, ka Žēls Denazels būs EIT direktors. Un otrais elements šajā vieglajā struktūrā ir Eh, operatīvā ieviešana būs ļoti vienkārši. Mēs runājam tikai par divām vai trim inovāciju kopienām, un mēs eh, gribētu iecelt eh, <clears throat> tās, tās lai stātos spēkā jau decembrī. Naudas apjoms ir ļoti ierobežots ap 300 miljoniem šobrīd, bet es gribētu atgriezties atkal pie šī aspekta vēlāk, jo mēs pie šīs programmas strādāsim atšķirīgi nekā citās. Un tagad parunāsim par galvenajiem darba principiem, jo mēs esam, mēs esam strādājuši mazliet atšķirīgi nekā iepriekš. Pirmkārt, mums tik tiešām e, gribas likt uzsvaru uz vadību. Into... Es to norādu tāpēc, ka mēs eh, sākām pastāvēt pagājušā gada septembrī pēc būtības. Un, mēs saskārāmies ar e, mērķi izveidot pilnīgu struktūru 2010. gadā, un tas būtu neiespējami tā, tā laika apstākļos, un arī pašreizējos apstākļos. Mēs uzņēmāmies visu iespējamo vadību no savas puses, mēs virzījāmies uz priekšu maksimāli drīzā laikā, un šis elements parādīsies mums priekšā atkal un atkal. Tāpat arī mēs gribētu Eh, parādīt eh, un eh, pārliecināt jūs, ka mēs strādājam maksimāli, maksimāli vienkārši. Mūsu kritērija saraksts bija uz četriem, mūsu uz četrām lapusēm, tāpat mūsu statūti bija sarakstīti uz deviņām lapusēm, un es uzticos vairāk priekšlikumu intelektam. Vēl viens elements kuras gribētu pieminēt. Jā, varbūt eh, mūsu, eh, mūsu teksts, eh, ko mēs varam izdarīt. Jūs teiksiet skaists lozangs, kas ir patapināts no Obamas, lai gan patiesībā tas ir rietumu pasaulē ļoti vecs lozungs. Un es gribētu uzdot, piedāvāt risinājumus, kā mēs kā mēs strādājam, ko mēs varam ražot atšķirīgi, kāds būtu visveids, un mums ir jāstrādā pie, dar, pie, pie tā gara, ko esam turpinājuši, jā, mēs, yes we can do, jā, mēs varam to izdarīt, lai gan nevienmēr automātiski tas ir tas, ko mēs Eiropā darām. Mēs ļoti daudz runājam, bet mēs nevienmēr pie tikpat daudz darām. Tālāk gribu norādīt, ka šeit ir ļoti liela uzmanība pievērsta ietekmei. Mēs eh, skatām eh, izglītošanas jautājumus, mēs skatām jaunas uzņēmē darbības iespējas, jaunu darba vietu izveidošanu un tāpat arī mēs risinām atsevišķus prioritārus izaicinājumu jautājumus Eiropā, runājot par noturīgu enerģiju, klimatu pārmaiņām. E, tās varētu būt tās, tās šūves vai tās, tās vadlīnijas, kas mūs saist kopā ar, ar zināšanām. Šie jautājumi mums ir izšķiroši un prioritāri. Mēs uh, apzināmies to faktu, ka Eiropas komisijā norit ļoti daudz dažādu aktivitāšu, pamatprogrammas, kopīgo tehnoloģiju iniciatīvas un tā tālāk. Programma, pie kur strādājam, mēs nevarētu tikt īstenot bez esošajām programmām, jo tās lielā mērā atbalstā Eh, ka mūsu kapacitāti un tādajādi mēs ap to rotējam, tāpat kā mēs rotējam ap nacionālā līmenī uzsāktām eh, aktivitātēm. Eh, tagad pāriesim pie mm, pašreizējās situācijas. Mēs sākām darbu 2008. gada septembrī savu darbu. Mēs eh, oficiāli atvērāmies 2. aprīlī, mēs vienkārši negribējām būt eh, tā eh, oficiāli atvērta 1. aprīlī nelādzīga datuma dēļ vai varbūt vienkārši mazliet kurjos datuma dēļ. Eh, tālāk mūsu nākamais eh, mērķis ir izveidot eh, trīs zināšanu inovāciju kopienas. Tālāk KIKS, jeb tā saucamā zināšanu inovāciju kopiena strādās ar septiņu gadu pamat programmām. Un Tas viss kopainā izskatās samērā labi. Un tagad mazliet eh, runāsim, parunāsim par inovācijām Eiropā. Jūs zināt, ka inovāciju sakarā mēs eh, sākam palikt iepakaļ pasaulē. Es tagad eh, gribu pieminēt Ķīnu, Indiju, Dienvidameriku, Savienotās valstis. Vai ir Eiropā pietiekami daudz interesanti iespēju? Jā, ir. Un es gribētu pieminēt dažas, kuras eh, pavisam nesen parādījās vasarā, un es gribētu tās eh, pie tām pakavēties sīkāk. Eh, pirmo varētu nosaukt par tā saucamajiem commons, varbūt ar jēdzienu jūs nest pazīstami, bet uh, E, tagad es nosaukšu kaut ko, kas kļūst ļoti populārs, un domāju, ka pēc pāris gadiem Eiropas parlamentā arī tas tiks izmantots, jeb tas ir, e, tas ir elektroniskās, elektroniskās avīzes. Ja jūs būtu savienotajās valstīs un gribētu izdot elektronisku avīzi, tad to nevar izdarīt. Kāpēc? Jūs varat paskatīties uz katru šādu sastāvdaļu. Šaus šādu e-papīra sastāvdaļu. E, kas mums ir nepieciešams vispirms? E, ļoti daudz sastāvdaļas, kas tiek ražotas Ķīnā, Korejā, e, to, ko mēs saucam par ražošanas bāzi, jeb tā saucamajiem commons un tas vienkārši Eiropā vairs nav atrodams. Un arī atsevišķās vietās savienotajās valstīs nav, nav atrodams. Tā būtu jauna iespēja. Vēl viena iespēja. E, piegāžu ķēdes šodien tās ir kļuvušas ļoti gāras. Mēs esam uh, Eh, mēs esam uz Ķīnu, uz Manilu un daudz kur citur eh, izveduši šos ražošanas resursus uzdevuši, uzdevuši eh, šīm valstīm, un tagad, kad enerģija sākus maksā dārgāk, klimata jautājums ir jārisina tad visa šī biznesa kalkulācija pie gāžu ķēdeļi ir jāmaina. Ja jūs vēlaties to veidot Eiropā, dariet to Nav nepieciešamības doties vienmēr uz Manilu vai Meksiku. Meksika var. Um, atcerēsimies, vien, bija pilnīgi ārpus uh, savienoto valstu interešu loka. Šobrīd savienotās valstis visu plāno Meksikā. Tādējādi tā ir interesanti iespēja, kur es gribētu, lai jūs uh, uh, paturēt prātā, pat ja mums ir ļoti, ļoti piesātinātas tādas ostas kā Rotterdama, Antverpen vai citas. Tālāk mums ir jārunā par enerģiju, demogrāfiju, par uh, saistītiem jautājumiem. Uh, tie ir būtiski jautājumi mūsu sabiedrībai. Bet eh, tā kā esmu pēdējos desmit gadus Ķīnā, vēlos sacīt, ka darbs tur norit daudz ātrāk. Un gribu tagad eh, jums sniegt pāris piemērus. Šobrīd Ķīna veido. Who is the leader in the world on Eh, veido, eh, Ķīna eh, veido ogļu energo, energostacijas katru mēnesi. Un vienīgā valsts pasaulē, kas ir eksperimentējusi ar ceturtās paudzes kodola energostāciju. Tāpat arī aprīko Eh, gan Šanhaju, gan Pekīnu ar elektroniskās automašīnu uzlādes eh, kontaktlizdām. Mēs, kamēr runājam, tikmēr viņi strādā. Un tāpēc, manuprāt, EIT ir viena no iniciatīvām, kas ir ļoti nepieciešama, eh, nepieciešama Eiropai. Un tagad Tad pāriesim pie inovācijām Eiropā. Ir divi elementi šeit. Viena ir kapacitāte, man ļoti svarīgs jautājums, un viens no šiem plāniem ir Lisabona. 2%, e, mēs esam runājuši 3%, varētu būt vēlāk. Tad ir valstis, kuras um, parāda labāks rezultātus. Un mums ir vēl daudz ko darīt. Taču viss tiek radīts eh, pamazām eh, mums strādājot gan no nacionālo valdību puses, gan no Eiropas puses, un mēs rieķināmies ar faktu, ka lietas notiek. Ja tās nenotiek, tad mēs eh, ne, neuzņemamies un neīstenojam savu atbildību par šiem jautājumiem. Mēs uh, Eh, vēršam lielāku uzmanību uz zināšanu ietekmi un atkal tas pats saraksts biznesa darba vietu veidošana ietekme uz eh, enerģiju, apkārtējo vidu ekonomiku, klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Un atkal ir jāpaturprātā tas, ka es atgriezīšos pie EIT vēlāk, taču gribu sācīt, ka ja es to visu uzskaitīšu, tad jūs to gribēsit kā jaunus pasākumus, jaunus e, darba vietas un, protams, arī ar ieteikumu uz klimatu pārmaiņām. Un tagad pāriesim pie nākamā attēla. Well, first of all, I... Uh, tas mums ir ļoti svarīgi, un es uh, esmu to teicis jau iepriekš, ka šīs te inovācijas schēmas kopums ir svarīgs. Mēs sakām, ka inovatīva uh, izglītība, pētniecība ir jāintegrē, tas reti tiek darīts. Tas ir grūts uzdevums mums visiem, bet tas ir jādara, jo pretējā gadījumā inovācijas neapstājas pie tām robežām, kas it kā ir. Ir ļoti interesanti. Vēl viens piemērs par Ķīnu, jo es esmu tiešām ļoti ieinteresējies par šo valsti un studenti šajā skolā, kur mēs izveidojam trešajā gadā, mēs viņiem devām naudu, lai viņi veidotu savus aktivitātes. Un daži uh, ne tikai iegūt diplomu šajā skolā, bet viņiem jau bija neliels uzņēmums, un tas ir pilnīgi cits stils, un mums vajadzētu kaut ko līdzīgi ieviest. Trešais elements arī ir ļoti būtisks. Tas ir eh, darbā iekārtošana. Tas nozīmē, ka būtisks eh, inovācija ķēdes posmu kopums tiek apkopots. Tur būs eh, dažādas institūcijas, bet eh, tas viss tiek apkopots, lai šajā centrā cilvēki var runāt viens ar otru, viņi, mums būs šī te zināšana plūsma, uh, Uh, vienalga, vai tas ir uzņēmējs, vai tehniķis, vai students, vai pētnieks, vai zinātnieks. Un tas ir ļoti būtiski, jo mēs visu laiku runājam par tīklošanu, un arī Eiropā par to mēs runājam. Bet neviens no tīkliem nedos automātisku rezultātu. Un, eh, protams, tas nav ļoti patīkami to dzirdēt, bet es esmu pārliecināts, ka tas tā ir. Jo, ja jūs paraugāties uz pārējo pasauli, tad eh, runājot par Bostonu, ASV, ir Ķīnā dažādi reģioni, arī Indijā, Es neiesaku izvēlēties vienu pilsētu Eiropā un tur kaut ko veidot, bet mums vajag izvēlēties to, kas jau ir labs, un to visu vajag apvilienot šajā te centrā, lai varētu strādāt kopā. Tas ir ļoti būtisks punkts. Vienkārši struktūras, vienkārši process, par to jau runāju, tātad pāriesim pie nākamā. Par to arī jau runāju. Starp citu, tas ir interesanti. Priekšstādātāji, ja ļaušu, ja ļausiet man, tad es par šo punktu nedaudz izteikšos. Ja jūs raugāties uz to, ko mēs šobrīd darām Eiropā, un ļoti pamatoti, daudz kas no tā notiek ļoti kontrolētā vidē, un tas ir pieņemami. Bet ja jūs vēlaties pāriet uz uh, inovācijām, tad ir jāatsakās no tādas kontrolētas vidas, bet tādas vidas, kas veicina to visu, kas uh, ļauj mums kaut ko darīt, ļauj, dod mums iespējas darīt. Un šis te uh, grūtais uzdevums ir uh, panākt līdzsvaru starp šo te kontroli un atskaitīšanos, kas noteikti, protams, ir jānodrošina, un šo te brīvību cilvēkiem, zinātniekiem uh, kaut ko darīt. Un tas ir tāds līdzsvars, kas ir jāpanāk. Un vēl viens svarīgs instruments ir um, svarīgākās universitātes vadošie pētniecības centri Eiropā. Tas nav kaut kas, ko mēs sākam no paša sākuma. Tam nebūtu jēgas, mums ir lieliski talanti, lieliski institūti Eiropā, un uz to vajadzētu balstīties. Starp citu, ja uh, jums uh, nav šis te ekscelences marķējums, bet jūs esat daļa no KIK, tad jūs varat piedalīties. Runājot par zināšanu un inovāciju kopienām, Tas ir Eiropas veids, kā uh, kaut ko darīt, un ar to vajadzētu turpināt, jo tad jautājums ir, kā veidot šīs zināšanu un inovāciju kopienas. Un mums bija ļoti interesanta sēde šā gada sākumā ar OECD. Protams, ka OECD sastāv ziņojums par inovācijām un par to, kas jādara, kādi ir dažādie elementi, un ja jūs saskaitāt šos te uh, inovāciju faktors, kas ir atrodams šajos tiešām ļoti labajos ziņojumos, ko jums var tikai ieteikt, tur ir vismaz 100 vai 200 elementi. So what you need to do is... Tātad, kas ir jādara? Ir jāatrod šis te. You like to take it from there and hopefully turn the wheel and make progress. Cerams, tad tādējādi var panākt progresu. To mēs esam visu laiku darījuši, un starp citu, ja jūs to vēlties darīt un jūs uh, vēlties panākt uh, labu uzņēmējdarbību vai labāk izglītotus cilvēkus, tad ir jābūt pieejai visiem šiem trim komponentiem - pētniecībai, izglītībai un rūpniecībai. To visu paturot prātā, Mēs esam runājuši par dažādiem izaicinājumiem, bet jāsaprot, ka šīs te zināšana un inovācija kopienas būs tādi kā pārbaudījumi Eiropā. Tas viss ir zināmā mērā eksperiments, bet, ja jūs man atļausiet priekšsēdētāji, tas ir eksperiments un arī jūs, kā itre, nevarat atļauties, ka tas neizdodas, ka tas izgāžas jo citādi man jāuzdod jautājums, kas tad cits atrisinās šīs lietas Eiropā. Un šobrīd tiek ļoti maz darīts, eh, pievēršoties šai ietekmei, un par to es runāju. So will... Tā tad ir virkne elementu. Mēs testēsim šo trīs stūri praksē, Es ātri definēšu šo kopienu, tā ir sadarbības partnerība, juridiski un finansiāli eh, struktūrēta uh, eh, iestāde, kur sadarbojas partneri. Protams, ka visas puses tagad saprot. Are basically the actors of the whole knowledge triangle. Go on. Kiek partneri, um, collocation, to es jau minēju, tātad šī apkopošana, tur liela daļa šo inovāciju tiek apkopots tūmā. Tātad jums studentiem eh, ir vajadzība runāt ar profesoriem vai uzņēmējiem, tad nenāciet pie manis, eh, kas ir 5 km attālumā, 500 km attālumā. Un Es atkal gribu norādīt, ka KIC ir ļoti nozīmīgs jaunu uzņēm, uzņēmumu radīšanai, darbvietu radīšanai, izglītībai un, protams, arī dažādās citās jomās. Runājot par jaunām uzņēmēju, jaunu uzņēmumu veidošanu. Ir ļoti nozīmīgi ņemt vērā attiecīgās nozares, un tas ir būtiski runājot par klimatu, par enerģiju, par informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju nākotni. Tāpat arī ļoti bieži uzņēmumi cīnās, veidojot jaunus pasākumus un ļoti bieži jaunu uzņēmumu veidošana ir sarežģīta. Tāpat Es mazliet eh, esmu šeit vērs uzmanību uz izglītošanas jautājumiem. Es atgriezīšos pie šī punkta, bet es gribētu to paskaidrot vēl. Dāmas un kungi, mēs Eiropā. Fantastic... Nepareizi. Mums ir eh, fantastiska augstākās izglītības sistēma. However, Mēs galvenokārt izglītojam. Mēs arī organizējam strādājošos, lai kļūtu par, gan par darba devējiem, gan par uzņēmējiem, gan par darba ņēmējiem. Ir Eh, citi, kuri norāda, bet jūs taču uzņēmēju nevarat eh, izglītot, manuprāt, tas ir, vai iemācīt būt par uzņēmēju. Manuprāt, eh, šis apgalvojums nav patiesa. Cilvēkiem ir savas, savas iepriekš noteiktas iespējas, taču šo iespēju iekšienē jūs varat, varat palīdzēt cilvēkiem, cilvēkiem attīstīt kādas spējas Vital... Un tagad daži šie bū, e, vitāli izaicinājumi. Pirmais ir izcilība, un es gribētu e, šeit iekļaut ietekmi mazliet atšķirīgā izpratnē Eiropā. Mēs ļoti runājam par izcilību pasaules mērogā. Un Eh, tad eh, mums ir jāsdod jautājums, ar ko tad mēs to salīdzinām, un atbildes nav. Eiropā mums ir eh, izcils aktivitātes, bet mums nav. So Kopotas pie, piemērotā veidā. Tālāk mums ir jādomā par katalizatoru uh, Eh, kas ir augstākā izglītība. Vienu piemēru es nosaucu, kāds ir Ķīnā, citu piemēru es nosaukšu, kas nenāk no Ķīnas, bet mūsu uh, mācīšanās lietas darot nav pietiekami labi attīstīta Eiropā un eh, tāpat arī jāapzinās, ka atsevišķas vadošās universitātes nepiedalās šajā aktivitātē. Tālāk uzņēmējdarbības izglītība, par to mēs esam runājuši, un tālāk pilna e, uzņēmējdarbības un zināšanu izmantošana tajā, kas pastāv šodien biznesa modeļi un arī citi, e, citi pasākumi, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tāpat Jūs redzat, ka šeit ir vairākas jaunas IT kompānijas, un arī pēdējo gadu laikā es ieskatījos 500 e, uzņēmumu sarakstā vislabāko. Un secināju, ka ik pār, pa pāris gadiem šis saraksts mainās. Pēdējo gadu laikā tas ir mainījies katrs 3-4 gadus. Cik tad no jaunajām uh, Eh, eh, uz eh, jaunajām, jaunajiem uzņēmumiem iekļūst pirmajā simtniekā vai daudz no Eiropas. Nē, ļoti maz. Un atkal šeit mēs redzam, kādā veidā tas ilustrē jaunos biznesa modeļus. Tālāk tehniski, netehniski pētījumi. Šī ir ļoti interesanta frāze, kas varētu nozīmēt daudz, bet atkal gribu paskaidrot ar piemēru. Daudzi, eh, daudzi norāda, ka viņi ir spēcīgi izgudrošanā, bet eh, bet kādā veidā tas saistīts ar inovācijām. In, e, izgudrojumi ir tikai viena sastāvdaļa. Ķīnieši, piemēram, ir kļuvuši slaveni un e, pārvaldīs e, pasauli ne tikai ar vislētākajām bet, inovācijām, bet arī ar imitāciju inovācijām. Tāpat ir inovācijas, ko vada piegādes. Bet šie visi jautājumi ir jāņem vērā. Un e, runājot par pētnieciskiem darbiem, ir jādomā par inovācijām, kas ir balstīts uz esošiem tehnoloģijām un arī tikko e, e, tagad grib norādīt, ka mums ir ļoti labi pētījuma centri, attīstīt rūpniecību un Mums tā ir jāapvieno transnacionālos centros. Un es runāju arī par e, šo tā saucamo kolokācijas centru, kas ir vissarežģītākais jautājums visos kik priekšlikumos. Mēs e, redzējām diskusijās e, jau iepriekš, ka Šie jautājumi ir jārisina, bet esmu pārliecināts. Un arī daudz uzņēmumu apliecina jēdzienas, ka zināšanas ir jāizliek uz papīra, ir novecojušas. Ir zināšanām jāplūst ar cilvēkiem. mums ir jādomā, kā mēs varam nodot savu zināšanas tālāk, kā mēs varam tās iedzīvināt, veidojot uzņēmumus. Un šeit, piemēram, Eiropas Savienībā dažkārt no mums tiek atrisināts, gaidīts atrisināt problēmas, kuras varbūt mums eh, nav E, nav e, iespēja to izdarīt. Un mēs strādāsim šajā gadījumā izmantojot kik, motivējot e, interesētās puses un veicot tādas aktivitātes, kas varētu palīdzēt atrisināt šos uzdevumus. Vai ar tā palīdzību mēs padarām labāku Eiropu? Tie ir jautājumi, kurus mēs nerisinām Pretējā gadījumā mēs nepie kāda rezultāta nenonāksim. Un visbeidzot, es domāju, ka e, Eiropas inovācijas e, vairs nav visai labi redzamas runājot ar ķīniešiem, ar amerikāņiem. Mēs redzējām arī, ka viņi e, atbalsta šīs idejas, taču norāda, ka pastāv risks Eh, palikt krieti vien iepa, iepakaļ. Nākošais attēls lūdzu, šeit jūs redzat eh, sarakstu par specifiskiem uzdevumiem. Jums ir nepieciešams eh, CEO jeb galvenā menedžera tipa vadītājs, kas mums ir ļoti nepieciešams, un ja jums ir biznesa plāns, tad jums ir jāspēj to pārveidot darbībās. Un Biznesa plāns ir otrs eh, būtiskais elements, ar kuru palīdzību mēs varam vērst maksimālu uzmanību uz uzņēmējdarbību. Un lasot šo dokumentu, jūs apzināties, ka galvenais vēstījums mēs eh, izaicinām jūs virzīties uz priekšu un veidot jaunu biznesu, bet šie about, uh, uh eh, Šie abi elementi ir ārkārtīgi būtiski. Mums ir 25 priekšlikumi, kas ir, tiek atlasīti ekspertu komitejā, un mums būs galīga izvēle pieejama vēlāk Rodas jautājums, kā mēs turpināsim strādāt, un es gribētu atgriezties pie manas iepriekš sacītā, ka šis zināmā mērā ir eksperiments, kuru mums ir jānovad līdz galam. Un, ja jūs eksperimentējat kā fiziķis, tad E, jūs mācāties no tā, ko jūs veicat. Šis ir svarīgs jautājums. Mums būs jāuzsāk šis process no mācīšanās, ko tad mēs esam paveikuši, kas ir bijis pareizs, kas ir bijis nepareizs. Mums nav nekāda grūtība to apspriest. Nākamais elements ir tāds, ka, protams, Eiropā ir inovācijas Beyond, you know, Protams, ka jāskatās tālāk nekā tas, kas tikai eksistē, bet, kā jau es teicu, šis te inovācija tīkls sastāv no daudz vairāk sastāvdaļām, un pat, ja būs lieliski izgudrojumi, ir jābūt arī inovācijām šajā pētījuma centrā. Protams, mēs tam pievērsīsimies, to mēs darīsim ar saziņas tehnoloģijām. Uh, atzīstot lieliskus sasniegumus, arī uzņēmēja darbības akadēmija būs. Un es atvainojos par šo te terminoloģiju, mēs to lietojam, varbūt nevajadzēja, bet paskaidrošu uzņēmēja darbības akadēmija nebūs jauna skola, tā nebūs jauna augstskola vai tam līdzīgi. Tā ir vienkārši cilvēku grupa, katrs no viņiem uh, lielisks uzņēmējs individuāli Eiropā vai citur, un tie varēs tad palīdzēt jauniem uzņēmējiem šajos collocation center uh, ātrāk gūt progresu. Un mēs uh, runājam par izglītību, tās uh, minēju, mēs gribam arī pievērsties diplomu jautājumam. Uh, Es minēju uzņēmē darbību, kāpēc es to minēju universitāšu kontekstā. Ir eh, profesoriem vai grupām vai pat studentiem jāizsaka atzinība, kas eh, virza šo procesu uz priekšu. EIT, es eh, varbūt sākumā to gribēju teikt, bet tas nav tāds pasākums, kur ir vienāds spēles noteikumi. Tas ir pasākums, eh, kura mērķis ir atrast labākās vietas Eiropā un veicināt to attīstību. Tas nozīmē, ka būs lielisks vietas un citas vietas būs mazāk labas. Mums, protams, ir jādara, lai rastos jauni uzņēmumi, bet vēl vienu lietu gribu uzsvērt es eh, par to nerunāju apzināti, tātad par tā visa finansēšanu. Un šeit ir viena interesanta lieta, ko EIT nolēma. Mēs finansēsim šo skik tikai 25% apmērā. Tātad mēs eh, sagaidām, ka trīs ceturdaļas tiks uh, citādi finansētas, un tas ir neparasti. Kāpēc tad mēs tā darām? Ja jūs vēlties šeit piedalīties, eh, labi, bet jums ir jāizrāda sava atbildība. Un eh, tātad 20% ir eh, pietiekams apjoms. Tas ir bijis ļoti palīdzīgs arguments pārliecināt cilvēkus, ka tiem ir jābūt tikai 25%. Kas finansē pārējo? Tātad pārējie dalībnieki papildus Eiropas programmām, tur būs reģionālas un nacionālas programmas, un tātad tā nebūs problēma. Tātad um, šis finansējums ir pietiekams. Šeit mēs runājam par inovāciju kopienām, kas uh, katra tērēs 50 līdz uh, eh, 100 miljardus eiro gadā. Šis slaids ir skaidrs, ja jūs vēlties paveikt kaut ko lielisku, tad ir vajadzīgi kritēriji. Šī ir vissarežģītākā lieta, ko Eiropa dara. OECD, uh, norganizē vakariņas Eifeļa tornī, tad par to jūs parunājat, un tad ir šāda kaudze ar uh, kritērijiem un vērtēšanas tabulām. Bet tad, kad jūs vēlaties to izmantot, tas viss nav derīgs. Tātad mēs šo pamati informāciju izmantosim, bet uh, nonāksim pie ļoti vienkāršas vērtējuma sistēmas. Daļa no tā mēs jau tagad darām, bet mēs gaidīsim, protams, diskusijas. Visbeidzot, mēs noteikti nāksim klajā ar strateģisku jauninājumu darba kārtību un, protams, tur iesaistīsies arī citas puses. Un tās ir tās, kas ir Eiropas organizācijās un nacionālā līmenī. Un visbeidzot, eh, manuprāt, šis ir pēdējais slaids vai divi slaidi patiesībā. <coughs> Tātad palīdzēt pastāvošajiem uzņēmumiem, radīt darba vietas, uzlabot augstāko izglītību, cīnīties pret klimata pārmaiņām, enerģētikas jautājumi, jautājumi, kādiem jābūt rezultātiem mēs eh, pieņemam izaicinājumus, Eiropā mums ir daudz debašu, bet jāpieņem, ka ir šie izaicinājumi un vienkārši kaut kas jādara. Uzņēmē darbība ir inovācija tīkla līme. Mēs esam mācījušies no kļūdām. Mēs dosim kik pietiekam daudz laika, lai sasniegtu augstu līmeni, pasaules līmeni Un šis lēmums par ilgtermiņu finansējumu līdz pat 12 gadiem ir bijis pareizs. Un mums būtu jāveido arī jauni kik, bet tas ir nākotnes projekts. Ir jārīkojas un jāsasniedz rezultāti. Un ar to arī beigšu. Mēs runājam par to, ka mēs varam kaut ko darīt. Ja mēs varam, tad vajag darīt. Rīkoties un sasniegt rezultātus. Tas ir īpašs kaut kas Eiropā, kas ir uh, daudzu valstu uh, stils - Ķīna, Indija. Es runāju par Ķīnu. Mani ieinteresēja kāds kungs, kas uh, man teica, kas ir galvenie punkti, cik man jāinvestē, kad es varu sākt un cik es dabūšu atpakaļ un kad mēs redzēsim rezultātus. Es, EIT un KIK vēlu šādu veidu domāšanu. Paldies! Herzlichen Dank. Ähm, das Sirsnīgs paldies, bija ļoti interesanti, skaidri un viennozīmīgi. Daudz kolēģi jau vēlas uzstāties. Kā Valjo kundze? Thank you very much, President. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies EIT valdes priekšsēdētājam par interesanto priek prezentāciju. Tā ir ļoti interesanta iniciatīva. Man ir prieks, ka pēc šāda sarežģīta sākuma posma tagad uh, viss darbojas uh, veiksmīgi. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, Viena no iezīmēm EIT, kas to atšķir no citām institūcijām, piemēram, Eiropas pētniecības padoma, ir tas, ka saturiski jūsu mērķiem ir jābūt saskaņā ar Eiropas politikām, galvenajām politikām, ko nosaka parlaments un padomi. Kā jūs šajā izpratnē skatāties, kā EIT atbilst jaunai inovācijas stratēģijai, ko tikko prezentēja komisija. Es izlasīju šos dokumentus, un man jāatzīst, ka biju nedaudz satraukusies, jo EIT nav pietiekami pārstāvēt šajā inovāciju pakotnē. Man tas šķita dīvaini. Kā jūs to vērtējat? Otrs jautājums apmēram par to pašu. Uh, Komisijas priekšsēdētājs Barozo šajā parlamentā prezentēja nākamās komisijas uh, darba programmu vadlīnijas, un viņam ir ambicioza programma. Piemēram, viņš vēlas jaunu rūpniecības stratēģiju Eiropai, balstoties uz inovācijām. Lauksaimniecībā viņš runā par uz zināšanām balstītu lauksaimniecību. Kā jūs uh, redzat EIT lomu šo politiku atbalstīšanā? Vispēcot, EIT ir bākas projekts, tam ir tāds katalizātora efekts. Uh, tam ir jās, tā tad maz, mazi resursi, bet uh, galvenajam efektam ir jābūt tādam, ka citas institūcijas Eiropā var kopēt šos modeļus, uh, modernizēties, pārstruktūrēties, līdzīgā veidā un veidoties eh, pēc šī EIT e modeļa. Kādi ir jūsu EIT plāni veicināt šo EIT katalizatoru efektu? Paldies! Kāds ir Markākas kungs lūdzu? Paldies, priekšstādā kungs. Nevēlas uzdot jautājumu, bet izteikt komentāru. Jo, jā, e tīsnē ir tā kā mūsu uh, izgudrojumus mēs ļoti ātri rīkojāmies, mēs ļoti ātri eh, rīkojāmies ieviešot šo ideju. Tas nāca no 2005. Eh, gada Barozo kunga runas, un tad 2008. Eh, gadā jau mēs skatījām šo jautājumu parlamentā, ar komisiju ļoti cieši sadarbojāmies arī ar padomu. Un es patiesi esmu ļoti priecīgs raugoties, kas ir radies no šīs idejas. Tas ir skaidri. Jāpasaka, mēs uzmanīgi raudzījāmies uz attīstību. Mēs kā <clears throat> likumdevējs radām tikai ietvers, un jūs īstenojat. Un tas, kas man īpaši patīk, un uh, saku to pilns uh, lepnuma, ir šī strateģiskā pieeja, kur mēs Eiropieši esam stipri, kur mēs Eiropieši tos vājos punktus, kādu mums ir, varētu izlīdzināt tāds tā kā Eiropas patriotisms, tas atainojas šeit, un tas tieši ir pareizais, un tas līdz šim pietrūka. Mūsu nacionālas valdības to dara, bet Eiropas Savienībā tas nebija tik skaidri izteikts, jo mums ir tāda ļoti daudzslāņaina pētniecības un inovācijas vide, un man īpaši patīk tas, ka jūs to skatāt strateģiski, jūs to skaidrojāt, runājot par kopējo, un jums ir jāskatās uh, uh, strateģiski. Mēs nedrīkstam dažas ražošanas ķēdes uh, zaudēt, mums jāraugās strateģiski. Tātad sveicu jūs. Otrakārt, ir ļoti pozitīvi, ka inovāciju mēs ne, nedefinējam plaši, bet ļoti skaidri runājam par uzņēmēju darbību, kas rada naudu. Šī īsā uh, defināc, definīcija inovācijai Un pētniecība ir naudas investēšana zināšanās. Mēs paplašinām zināšanu loku, un o, inovācijas ir Uh, pretējs process no zināšanām rada naudu, labākus produktus, jaunas, jaunas priekšmetus, jaunas pakalpojumus. Un tas arī, tā arī ir pareizā pieeja. Un sveicu jūs um, sakarā ar to, ka esat tik ātri. Nepiekrītu kolēģei, ka bija sākotnējas problēmas. Es domāju, ka viss ir virzījies ļoti ātri un veiksmīgi, un tikai var jūs sveikt ar to. Un teikšu arī to, ka pēdējā uh, uh, slaidā redzējām kā jautājums. Trešais uh, kik. Vai tas patiesi nodarbosies ar veselību un pārtiku? Tā ir joma, kurā mēs Eiropieši esam īpašā situācijā, jums ir citi ētiski principi. Un varu uh, tikai to vēl apstiprināt. Mēs vakar, piemēram, runājam par pētījumiem Alzheimer slimības izpētē. Tā varētu būt joma, ko jūs varētu mm, ciešāk skatīt. Un uh, pārtika un tās sekas veselībai. Tas ir tāds pamatjautājums, elementārs jautājums, un ir arī to Eiropas parlamenta institūcijas pētījums, un tur ir ļoti liela Nīderlandes pietnieku darba daļa. Pēdējā norāde. Kik un informācijas sabiedrība. Šeit arī būs prioritāte noteikta. Vienkārši norādīšu uz to, ka jūs ļoti daudz uh, nodarbināt uh, inženierus jūsu uh, ziņās, bet neaizmirstiet uh, mm, humanās zināšanas, humanitārās zināšanas. Mums ir Uh, jārāgās, lai zina, zināšanas būtu sabalansētas, un arī datu aizsardzības problēma. Mums ir jāmācās uh, sadzīvot ar šo mm, fenomenu. Šeit ir nepieciešams filozofija un humanitāro zinātņu pārstāvju klātbūtne. Tas varētu būt kā princips, un jūs varētu to arī ievērot. Bet noslēgumā teikšu to, esmu patiesi sajūsmināts un sveicu jūs. Paldies! Paldies, nākošais runātais Lamberta kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, eh, priekšsēdētājs Es gribētu pateikties par šo izklātu. Un es. Tā tad nu piekrītu tam, ko jūs teicāt. Un piekrītu tam, ko jūs teicāt par EIT. Manuprāt, fokus ir pareizais. Un jūs varētu Eh, varētu apzināties to, ka šī ir eh, pati sirds para stratēģijai un ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams pasākums, bet esmu gandarīts ar, par to veidu, kā jūs to parādījāt mums, un mums ir jāredza abas vienādojuma puses. Taču es arī at, apzinos, eh, cik svarīgi šeit ir rīkoties steidzami. Uh, un esmu gandarīts par to veidu, ka jūs salīdzinājāt Eiropu ar Ķīnu, ar Indiju un, un citām valstīm, un šeit eh, mūsu komitejā eh, jau mēs esam to arī vairākas reizes norādījuši, ka, piemēram, eh, Savienotajās valstīs Buša administrācijas laikā šiem jautājumiem tika atvēlēts četras reizes mazāk kapitāla valstī, kur neticēja kādreiz klimata pārmaiņām, un šobrīd ir situācija tāda, ka mēs esam palikuši iepakaļ. Un silikona ielā jau šie darbi tika plānoti pirm, pirm, pirms gandrīz vai 20 gadiem uz priekšu. Es domāju, ka mēs esam pārāk eh, iekrituši pašapmierinātībā, sakot, ka mēs esam līderi zaļajās tehnoloģijās. Neuzņemiet visu pašu par sevi saprotā, saprotām. Izmaiņas notiek un mēs varam ļoti daudz ātri zaudēt, ja mēs nerīkosimies pietiekam ātri. Tāpēc es pilnībā atbalstu jūs pie. Un trešais jautājums. E, Eh, ko es atbalstu, ir jūsu izpratne par kolokāciju. Mēs pirms 20 gadiem sākām eh, šo kolokācijas pasākumu, un tad, eh, ja mēs no tā atsacījāmies, tad redzējām, ka vienkārši zināšana, apmaiņa ar zināšanām nenotiek. Uh, Promēr šeit nav runa tikai par tehnoloģijām, vien ir runa par procesu un par to, kā mēs organizējam savu biznesa modeli. Cik daudz no tā ietilpst IT ietvaros, jo pati tehnoloģija neatrisinās problēmu, bet tas veids, kā mēs to izmantojam un kā mēs strādājam. Uh, Vēl viens komentārs vai varbūt jautājumi. Kādi tad ir key? Uh, I see an enthusiasm of having here a community driven. Tas visi. Uh, uh, kas apturētu šo pasākumu. Mēs redzējām jau klimata un enerģijas eh, paketes eh, sakarā. Daudz līderi vienkārši domā barokālā veidā, bet eh, vai jūs uzskatāt, ka. Vai jūs uzskatāt, ka dalībvalstis strādā pašas par sevi un nav visai interesēts Eiropas iniciatīvas? Tālāk, at, investīciju procents. Vai mēs investējam pietiekami. Varam domāt, ka nauda plūst un eh, neviens, nevienam tas nerūp. Taču vai mēs investējam pietiekami daudz naudas? Un pēdējais eh, jautājums ir eh, PR, jeb sabiedriskās attiecības. Used, I come from the ICT world, as I said. ITR. Vai mēs varam to izmantot inovācijām? Jo, ja reiz man ir patenti, ja es vienkārši sēžu uz tiem, nevis nodrošinu to, ka tie sniedz vērtību. Ko jūs par to domājat? Un arī pēdējo periodu, pēdējā laika periodu es uzskatu, ka lielisku iespēju Eiropai kļūt par industriālu pilnvaru, lielu varu. Mēs e, ticam eh, ekonomikai, ko virs pakalpojamies, eh, apzināmies, ka industriāli intensīvas aktivitātes ir jāsamazina, mēs to zaļie to apsveicam, tas varētu palīdzēt veidot līdzsvaru to e, ekonomika. Vīreka kungs nākošais. E, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka EIT pats par sevi ir inovācijas piemērs, un tas vērtējams ļoti pozitīvi. Mēs varam runāt par inovācijām, un kā jau par to iepriekš mēs runājam, ir uh, nepieciešama šī tirgus piesaist. Tirgus uh, funkcionē labi, ir nepieciešama um, plašāka pētējuma, ir nepieciešama arī augsts kvalitātes izglītība, augsts kvalitātes inovācijas, un, protams, jārunā arī ir par patentu uh, tiesībām. Nu, šie ir šie, uh, tā teikt, četri pīlāri ļoti nozīmīgi, un tie uzlabo inovāciju. Uh, Uh, stāvokli kopumā. Un šeit mēs uh, vēlamies uh, komercializēt pētniecību, tas tās ir inovācijas, un šis trīstūrs informācija, mm, izēvielas un enerģija. Uz tām balstās ekonomika, un mums šeit jārīkojas aktīvi, lai šo inovatīvo korekciju veiktu. Tātad tirgus. Uh, funkcionē labi, bet jāuzdod jautājums, vai tas patiesi labi e, in, funkcionē, vai nav nepieciešama lielāka apjoma inovatīvie uh, aspekti. Jūs arī par to runājat, un, manuprāt, tas ir ļoti uh, nozīmīgi. Jūs runājāt arī par pētniecību, kas būtu augstas kvalitātes. Un uh, Dažādās valstīs uh, pētniecība ir atšķirīgā uh, līmenī, un dažās valstīs uh, pētniecības līmenis vēl nav pietiekami liels. Mm, daudz kas vēl ir jādara. Godātais kungs, jūs runājat par Ķīnu, un Ķīnas veiksme ir tas, ka izglītība ir ļoti augstā līmenī īpaši tehniskā uh, izglītība un um, zinātnieku sagatavošana. Nelēmīgā kārtā mums Eiropā ir problēmas uh, saistītas ar uh, šo izglītības jomu. Pārāk maz uh, kandidātu uh, vēlas mācīties šajās jomās atkal runājot par uh, inovāciju, mums ir uh, jāpievērš arī patentu jautājumam, un patentu jautājums ir jārisina. Atbildot uz šo jautājumu, jāzina, kā varētu uzlabot eh, ieviešanas eh, mehānismus inovācijām. Un vēl pāris komentāri, kā arī jautājums. Tātad, kā jau uh, diskusijās uh, tika uzsvērts un uh, sākumā uh, pieminēts par uh, institūta izveidi, uh, Barozo kungs um, savā runā uzsver trīs lietas - klimata izmaiņas, atjaunojumie energoresursi un uh, modernā informācija tehnoloģija. Šai sakrā vēlos uh, uzdot jautājumu par klimata pārmaiņām. Arī viens no kolēģiem to pieminēja. Mans jautājums ir sekojošs. Vai uh, jāveido kopēja atbilde uz klimata izmaiņām, kas ievērētu e, daudzos faktors, dažādību un e, ne tikai CO2 uh, e, ietekmi. Vai arī uh, šīs izmaiņas jau ir uh, pierādītas? Es gribētu uh, lūgt jūs atbildēt uz šo jautājumu, kāda ir tāds ļākā jēga šim klimatu pārmaiņu pētījumu kompleksam. Un kas ir paredzēts? Paldies! Frau Rera Maduel. Rera Maduel, skundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties Šurmana kungam par klātbūtni šeit un sveikt par pabeigto darbu. Un varu tikai uh, atbalstīt viedokļus par inovāciju programmām Eiropā un pārdomas par institūtu modeli, kuru mēs vēlamies veidot Eiropai un kurš arī tik plaši apspriests parlamentā. Un kā jau tika sacīts iepriekš, piekrītu piekrītu vairākam sacītāt. Runājot par institūta darbības sākumu, ja mēs ņemam vērā, kā jūs pieminējāt, ka eh, uz eh, padome tika izveidota 2008. gada jūlijā un EIT uzsākā aktivitātes oficiāli septembrī pēc eh, inaugurācijas Budapeštā mēs varam viegli iedomāties E, ko jums un līdzstrādniekiem nozīmēja intensīvie darba mēneši, organizējot e, darbu, veidojot pārvaldības struktūras un, un, un veidojot darbu sociālajā mītnē un, protams, atlasot KIC ļoti sarežģītā procesā. Un es gribētu uzdot pāris konkrētus jautājumus par institūtu. Pirmais jautājums attiecas uz finansējumu Kā jūs eh, zināt, tas bija viens no visplašāk apspriestajiem jautājumiem parlamentā, jo mums eh, likās bezatbildīgi veidot jaunu struktūru bez pienācīga finansējuma. Un eh, viens no argumentiem bija institūta paša kapacitāte, lai varētu mobilizēt ekonomiskos resursus, it īpaši privātajā, it īpaši privātajā sektorā. Uh, atbalstot investīcijas atsevišķās jomās ilgatermiņā, un arī, ka tas varētu palīdzēt finansēt institūta aktivitātes. Jūs to pieminējat, jūs to lieliski arī pārzināt, taču es gribētu zināt, kādas darbības tiks īstenotas, lai pārliecinātu, lai mobilizētu nozari papildus, e, papildus jau tai dalībai tam tiem pienākumiem, ko uzliek kā IC izveidošana. Tāpat arī, kā jūs esat domājuši par savu iesaistīšanos Eiropas līmeņi investīciju un pētījumu programmās. Un šajā sakarā es gribētu arī zināt jūsu viedokli par uh, institūta finansējuma priekšlikumu. Jūs to aprakstījāt, taču jūs nesniedzāt savu viedokli. Es gribētu zināt, vai, vai jūsuprāt kaut kas šajā aspektā ir jāmaina un ko mēs kā Eiropas parlaments varētu palīdzēt. Un otrais jautājums no manas puses ir attiecības ar jautājumiem, kas saistām ar informāciju komunikāciju. Institūts ir jauns, un tomēr e, par to ir jādod zināt. Jūs sacījāt, ka ir pielikt lielu pūliņu informācijā, komunikācijās, internetā, aizveidojot tīmekļa vietnī ar, ar, ar viegli lasāmiem un 25 valodās pārtulkotiem informatīviem bukletiem, informatīvās sesijas Eh, par institūtu mērķiem, par um, prioritāriem jautājumiem, par eh, KIC organizāciju un arī Dažādās valstīs šie pasākumi norit, taču viens jautājums ir informācija ieinteresētiem sektoriem, kāda varētu būt universitātes, pētnieciskās struktūras, un otrs jautājums ir institūta redzamība un atpazīstamība sabiedrībā. Un, manuprāt, šajā sakarā ir jāpieliek pūliņi. EIT ir jākalpo arī, lai varētu uzlabot eh, zinātnes un tehnoloģijas eh, klātbūtni sabiedrībām un eh, MIT te par, par, eh, ir pazīstams plašā sabiedrībā, tas ir plašu eh, trajektoriju, taču institūts varētu būt ļoti nozīmīgs, lai, lai paplašinātu zinātnes un tehnoloģijas klātbūtni sabiedrībā. Tālāk divi sāki jautājumi. Mēs zinām, ka ir. Uh, uzaicinājums ekspertiem dažādās jomās piedalīties kā vērtētājiem arī, lai atbaldītu kā IC. Kāds tad ir mērķis un kāda ir loma, ko jūs esat iecerējuši šiem ekspertiem? It īpaši runājot eh, tiem ekspertiem, kas ir aicināti atbalstīt kā IC. Un man pēdējais jautājums. Kad tika izvēlēta Budapešta kā institūtas galvenā mītne. Vai, e, tad bija arī citas kandidatūras, un es kaut kur esmu lasījusi, ka neizvēlās e, pilsētas kā e, veid, tiek izvēlēts kā EIT veicināšanas centri. Es gribētu zināt, kāda būs šo pilsētu funkcija. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnieks, paldies! Tā ir skundze. Eh, grazie anche da parte mia per questa presentazione. Arī es vēlos pateikties par šiem skaidrojumiem. Un tāpat kā citi kolēģi, es gribu jūs sveikt. Ļoti labi ir tas, ko mēs dzirdējām un ceru, ka mm, darbs aktīvi tu, turpināsies. Mēs parlamentā mēģinam parasti pretoties jaunu institūciju un struktūru izveidēji, jo praktiski katru dienu kaut kas jauns veidojas, bet šajā gadījumā parlaments ar ļoti nelieliem izņēmumiem atbalstīja šī institūta izveidi. Līdz ar to gribu teikt, ka arī parlamentam ir tādas zināmas ambīcijas, un mēs sagaidām daudz ko no šī parlamenta. Pievērsīšos vienai jomai - izglītība un apmācība. Jā, jūs um, norādat uz to, ka Šeit ir kāda dimensija jāievēro, un izglītības nozīme ir īpaši jāuzsver. Mēs runājam ne tikai par izglītību, bet par to, ka šeit tiek attīstīta zināma nostāja. Un kā mēs varēsim veiksmīgi rīkoties, lai uh, Eiropā inovācijas būtu plašākas. Un otrs punkts. Uh, šī uh, kolokācija, šī uh, izvietošana, ko tas īsti nozīmē? Man liekas, ka, tas ir, ka tā ir tāda tā kā atbilde uh, uz kādu jaunu fenomenu. Um, šodien bieži uh, saka, jā, pietiek pilnīgi radot kā, radīt kādu tīklu, bet liekas, ka šo tīklu veidošana nenoved pie mm, nepastarpināta uh, tieša rezultāta. Vēlreiz atgriezīšos pie uh, sākotnējās tēmas. Varbūt mums jāstrādā koncentrētāk. Mums vajadzētu tieši viens uh, diskutēt uh, vienam ar otru. <clears throat> Bet kur tad ir ja šis jaunais? Man liekas, ka jums uh, bija nedaudz grūti pievērsties šim principam, šai nepastarpinātībai. Kā reaģēja uh, zinātnieki dalību valstīs uz šo ekscelences centru izveidi. Nu, ir jāzina taču, ka šādi centri vispār ir un kāda ir mūsu attieksme pret tiem. Es, piemēram, nezinu, vai mans pārstāvētajā valstī ir pietiekami daudz informācijas par to, kas eksistē. Ar kādu, in, kādu reakciju jūs saskārāties? Un tagad nākošais. Mēs esam brīdī, kad patiesi sākam aktīvi rīkoties. Un komisijas uh, rīcība ir tāda, kas mums būtu jāatbalsta kopēji programmu plānošana, atbalsts. Mēs tagad nu, praktiski pietuvojamies pie, brīdim, kad tiek sasniegta kāda kritiskā masa. Jūs teicāt 2-3%, mēs tagad esam pie 2% līdzekļi pētniecībai. Trīs būtu mērķis, jo vienmēr ir tā, ka līdzekļi nav pietiekami salīdzinot ar to, ko citi izdod Indija, Ķīna, Amerika. Tātad līdzekļi nav pietiekami pētniecībai. Un katrā gadījumā nepieciešams ir tos līdzekļus, kādi mums tagad ir, koordinēt, uh, lai efekts būtu maksimāls un lai mēs sasniegtu uh, mērķus. Tātad mans jautājums, kāda ir jūsu attieksme pret to, un mana vēlme būtu tāda, ka tas, ko jūs izteicāt, būtu savienots arī tādu saprātīgu uh, izmaksu izvērtējumu attiecībā uz projektiem, attiecībā uz struktūrām, jo mēs uh, redzam, ka daži uh, uh lēmumi ir pamatoti un uh, uh, vajadzīgi. Priekšsēdētājs tagad tikā kundze, bet mums gan jāskatās uz pulksteni, <clears throat> ja vēlamies uh, dzirdēt atbildes. Bet nu cerēsim, ka viņš to spēs. Tikā kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Divi jautājumi. Nu, praktiski gribētu izteikt uh, vienu piezīmi un vienu jautājumu. Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā ir investējusi ļoti daudz eh, pētniecību, mums ir daudz programmu, ietver programmas 5, 6, 7. Visas ir veiksmīgas. Mums tagad ir daudz līdzekļu pētniecībai, bet, <clears throat> diemžēl, neesam pietiekam daudz investējuši citā jomā, proti pielietotā pētniecība kas nozīmē, ka mums ir jauns elements pētniecības rezultātā radīts uh, pieprasījums tirgu un pēc tam arī naudas pelnīšana. Tas, par ko runāja kolēģi, šajā jomā nesam pārāk veiksmīgi. Tātad mans jautājums ir sekojošs. Es sapratu, ka viena no jūsu strateģiskajām prioritātēm instrumentā eh, būs uh, tāda. Tie, kas inovatīvi eh, rīkojas enerģijas un īpaši atjaunojumā energoresursu jomā veicināt. Tātad es esmu referenta ēku energoeficiences jomā. Mēs tikko runājam par marķējumu, bet eh, šeit runājam ne tikai par šo jautājumu, bet arī par citiem savienotiem. Tātad mans jautājums, kādi ir jūsu plāni inovāciju sektorā? kas attiec uz ilgspējīgas eh, enerģijas un ilgspējīgu energoresursu izmantošanas. Jūs teicāt, ka līdz decembrim jūs izvēlēsieties trīs eh, kika virziens, un mēs gribētu zināt, kādas būs tēmas, ar ko tie nodarbosies, un kā jūs eh, investīcijas šiem kika pārredzat, it īpaši e, energoefektivitātes un ēku e, energoefektivitātes jomā. Priekšsēdētājs. Nu, jums tagad tikai pāris minūtes atbildēja e, priekšsēdētāja kungs, bet nu mēģiniet. Jā, gan jau pietiks priekšsēdētāja dāmas un kungi, ja atļausiet, tad daži no jautājumiem apkopošu. Lielas paldies par visiem jautājumiem. Tie bija ļoti interesanti. Sniegšu jums divus nosacījumus, kas nedaudz atspogļos to, kā es raugos uz tām lietām, par kurām jūs runājāt. Pirmkārt, veiksmi veido veiksmi, bet vispirms ir jābūt veiksmai, panākumiem. Tātad, ja jūs man jautājat, prasāt vairāk naudas vai lielāku redzamību, inovāciju stratēģijā un tā tālāk, ir jānāk, jānonāk pie kits un jāparāda pirmie panākumi. Un tad es nākšu šeit un teikšu vairāk naudas un tā tālāk, bet es gribētu būt realists. Jā, tā ir tā atšķirība. Otrakārt, un tas arī ir interesants punkts, ka nosacījums ir, un es negribu, lai mēs būtu viss visiem, Tas arī ir ļoti būtisks aspekts, jo ir šī tendence, tagad mums ir EIT, interesants uh, eksperiments, liksim viņiem atrisināt arī IPR jautājumus, skatīt apmācības problēmas, sociālos elementus, piemēram, veicināt zinātni sabiedrībā. Tās visas ir ļoti svarīgas lietas, bet mums ir savs uzdevums un uh, tas neietilpst mūsu pienākumos. Un man ir ļoti atklāti jums jāsaka, Tojas kundze, jā, protams, mēs tam pievērsīsimies apmācībai, bet uh, zinātne sabiedrībā, jā, tur ir vairāk jādara, vai tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem? Pilnīgi noteikti nē. Lai būtu skaidrība, man tas ir jāsaka kas attiecas uz uh, rūpniecības stratēģiju, ka Valjokundze par to runāja. Jā, man interesē lauksaimniecība, pārtika. Uh, es dažkārt esmu izmisumā, kad dodos uz ASV un citiem kontinentiem, kad es redzu, kas tur notiek Dienvidamerikā, Dienvidāfrikā. Piemēram, runājot par vīnu vai lauksaimniecību, un es saku ārprāts kāpēc mēs neesam vadošies šajās tehnoloģijās, un mēs neesam. Bet tās ir eh, diskusijas Eiropas parlamentam, jums, politiķiem. Tas nav kaut kas tāds, par ko es tagad satraukšos. Mēs uh, esam noteikuši pārtiku un veselību nākamajai tātad kārtai, un tas būs ļoti interesants, bet šobrīd mēs uh, vēl skatāmies. Vispēcot, priekšsādātāji, vēl par eh, šiem uh, kolokācijas centriem un uh, šķēršļiem. Man ļoti patīk šis jautājums par galvenajiem šķēršļiem, bet man jums jāsaka ļoti godīgi. Tās varētu būt nacionālās organizācijas, reģionālas organizācijas, nozars pārstāvi, kas vienkārši tam visam netic. Man jāsaka, ka mēs nākam no tādas situācijas, kas gandrīz vienmēr tā bija, un tagad esam, um, ir mainījusies situācija, un cilvēki skatās, ko mēs panāksim, un man tas ir pieņemami. Būs tāds reāls izvērtējums vairāk naudas, tas nav šķērslis. Mums ir citas uh, problēmas un līdzfinansējums, tas palīdzēs. IPR arī nav šķērslis Eiropai. Bet, ja ir, tas ir tikai šīs apsau, apšaubīšanas kultūras dēļ, kas ir Eiropā, bet jūs dodaties uz Ķīnu, Indiju, man kolēģi tur ir devušies, tad IPR galu galā nekad nebija problēma. Bet pat, ja jūs dodaties uz Ķīnu ar kopu uzņēmumu, jūs varat teikt, labi, šeit ir lielisks līgums, un uh, pēc diviem gadiem jūs aizmirstat šo līgumu un risināt lietas uz vietas. Un tā tas notiek. Es neredzu šeit daudz šķēršļu, bet es tiešām jūs aicinātu, un tas man tiešām šķiet svarīgs. Uh, jautājums eh, nodrošināt to, lai mēs kā Eiropieši sākam domāt par šiem jautājumiem. Šī transnacionālā domāšana dažkārt nepatā, nepastāv un ekonomikas krīze arī tur nepalīdz. Tātad es tiešām domāju, ka mums ir jāizvēlas Eiropas risinājumu, jo tikai tad būs pietiekami daudz masas eh, un koncentrēšanās, lai to panāktu. Kolokācijas centri. Šajā kontekstā tas ir svarīgi. Mēs vēlamies uh, valstīs apvienot uh, izcelības centrus, kas sadarbojas. Un arī fiziski šie centri būs tuvu, un tie būs tādi kā savienojuma punkti šajā tīklojumā. Un no tā visi uh, gūs labumu, jo tas pacelsies citā līmenī - biznesa modeļi, izglītība. Un šeit ir liels potenciāls bet tas nozīmē, ka ir jādomā pāri savas valsts robežām. Pretējā gadījumā mēs pieredzēsim to, kas noticis manā valstī, Beļģijā un uh, Vācijā, kur šī pārobežu domāšana ir, būtu bijusi ļoti vienkārša, bet tas, diemžēl, nepastāv. Un tas ir skumji, un tas ir jāpārtrauc. Tātad palīdziet lūdzu šīs pārdomas, šīs izpratnes veicināšanā. Paldies, priekšsādātāji! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Par uh, veltīto laiku, par jūsu argumentiem un arī jūsu atdevi, ar kuru jūs reklamējāt jūsu projektu. Un domāju, tie, kas bija šeit un uzklausīja un diskutēja, jūs esat uh, ieguvis atbalstītājs, es esmu droši par to. Un noteikti nākošo mēnešu un gadu laikā mēs uh, noteikti bieži tiksimies. Mēs vēlam domāju, no visu kolēģu. Uh, uh, un no, noslēgumā teikšu tā, no visiem kolēģiem uh, vēlu jums veiksmu un vienkārši rīkojieties. Paldies!